Mesdames, Messieurs, je vous propose de. Dāmas un kungi, es aicinu jūs ieņemt vietas. Mēs sāksim sēdi. Uh, Madame Beres. Uh, Beres kundzes uh, vārdā, kura Uh, vārdā sociālo lietu komiteju un savā vārdā. Es vēlu jums visiem uh, labu rītu, prieks jūs redzēt. Tātad prieks jūs redzēt uh, abu komisiju locekļus un tāpat arī prieks redzēt ekspertus, ko mēs esam uzaicinājuši, lai tie nāktu un sniegtu mums papildus informāciju mūsu darbam. Un uh, sveicu arī visus tos, kas ir uh, gribējuši piedalīties, dot savu ieguldījumu, un uh, tāpat arī visus uh, interneta skatītājus pasaulē, kas var sekot mūsu uh, sēdēji uh, webstrīmā. Mēs uh, abās parlamenta komitejās esam nolēmuši uh, izstrādāt vienu kopīgu ziņojumu par procedūru kas tagad uh, ir tāda kā asociatīvā projekta procedūra starp divām komitejām, jo pēc uh, eh, 18 mēnešiem, kāda spēkā ir bijis uh, Pasaules globalizācijas pielāgošanas fonds, tas ir darbojies, mēs esam tomēr konstatējuši, ka ir zināmas grūtības un uh, grūtības funkcionēšanā un uh, šī efektīva meha mehānisma efektivitātē. Un arī tajā veidā, cik lielā mērā parlaments ir eh, varējis piedalīties galīgo lēmumu pieņemšanā. Mēs esam konstatējuši, ka pēc eh, ļoti gara perioda, kad nekas īpaši netika panākts, pēkšņi tiek panākts milzīgs pātrinājums, bet eh, tas rada atkal zināmas problēmas un arī zināmas budžeta problēmas, jo sistēma, kas tika sākotnēji izveidota, paredzēja 500 uh, miljonu eiro piešķīrumu, bet atbilstoši budžetā netika tas uh, paredzēts un iekļauts. Un tā tad uh, nācās izmantot citās pozīcijās atvēlētos līdzekļus, lai rastu nepieciešamo finansējumu šī fonda finansēšanai. Praksē jāsaka, reāli dzīvē tas ir noticis diezgan labi, diezgan veiksmīgi. Lielākā vairumā uh, gadījumu eh, tika izmantot sociālā fonda līdzekļi, kas eh, tika piešķirti šim globalizācijas fondam un vairākos gadījumos mūsu abas komitejas ir eh, paudušas savu negrib, nevēlēšanos šādu sistēmu tālāk izmantot. Tātad daudz jautājumu ir uzdoti, mēs esam uzaicinājuši vairākus viesus, kuri ir uh, profesionāļi šai jomā vai arī kuriem ir zināmas kompetences un atbildības šai sakarībā. Es pateicos viņiem par līdzdalību. Un mēs uh, strādāsim. Mūsu divu līdziņotāju vadībā Uh, Morāns Šarķie ir uh, viena no tām, viņa ir nodarbinātības sociālo lietu komitejas dalībniece un Portaškungs, uh, kurš darbojas budžeta komitejā. Līdz priekšsēdētājs kundze, vai jūs gribētu kaut ko teikt? Paldies, priekšsēdētāja kungs, man šķiet, ka tā ir pirmā reize vismaz šajā uh, pilnvaru termiņā, kad mūsu komitejām ir kopīgas sanāksme, tātad nodarbinātības un budžeta komiteja. Es gribu atvainoties, ka daži kolēģi nav varējuši ierasties. Šis jautājums ir ļoti svarīgs un es gribu teikt, ka 11.00 mums ir jābalso par svarīgu dokumentu, par direktīvu, par uh, transporta nozarē strādājošajiem. Un Lamasurkungs saka, mums atkal 11. jābalso par parlamenta budžetu. Tātad Perešskunds turpina, jūs um, norādījāt uh, šos uh, budžeta aspektus, un es gribētu no nodarbinātības komitejas viedokļa teikt, ka šis fonds ir ļoti saudabīgs Eiropas Savienībā Uh, tas tika veidots, lai mm, pārvarēt globalizācijas sekas, un tagad mēs piedzīvojam globalizācijas krīzi, un tagad šā fonda darbība ir jāadaptē, ņemot vērā krīzi. Un tomēr uh, šis uh, pirmā posma, pirmā posma bilance vai kopsavilkums ir nepieciešams, un tādēļ es priecājos par mūsu komiteju kopīgo iniciatīvu, uh, un uh, nodarbinātības sociālo lietu komitejas vārdā es gribētu pievērsties diviem punktiem, kas man šķiet ļoti svarīgi. Pirmkārt, šis uh, saudabīgais instruments palīdz risināt tādas problēmas arī kā apmācība, nevis domājot par uzņēmumu interesēm pirmkārt, bet gan par to, kā apmācību uh, adaptēt, pieskaņot uh, katram gadījumam, katram cilvēkam atsevišķi un palīdzēt pārējais periodā šiem cilvēkiem. Un uh, es domāju, ka šāda veida apmācību mēs līdz šim neesam pienācīgi novērtējuši, un tā ir ļoti uh, būtiska pēc manām domām. Vai jūs man piekrītat, uh, vai piekrītat tam, ko esmu teikusi, vai tas saskana ar situāciju uz vietām. Un otrs jautājums, kas mani satrauc, tīpaši mūsu komitejā, eh, proti, kā sociālie partneri tiek iesaistīti un piedalās eh, gan plānu izstrādē, gan to īstenošanā jo mēs eh, zinām, ka šādās pārējas posmā Uh, sociālo partneru iesaistīšana ir ļoti svarīga, lai garantētu, ka viss norit glūdi un pareizi, lai uzklausītu, kādas ir viņu vēlmes un vajadzības. Piemēram, Dell gadījumā tas ir uzņēmums, kas uh, nodarbināja tūkstots darbiniekus, nebija nekādu arotbiedrību, un Bēģijā bija ļoti aktīvi iesaistīti uh, Eh, sociālie partneri šai gadījumā. Un pēdējais punkts. Ça nous sera aussi utile. Euh, la mise en cohérence. Un treškārt, tātad man šķiet ļoti svarīgi ir eh, saskaņot dažādu politiku īstenošanu. Tātad es atkal atsaukšos uz dēlu gadījumu, kur bija pretruna par uh, pārējas uh, uh, periodu vai pārkvalifikāciju politiku īrijā no vienas puses un jaunu uzņēmumu izveides atbalstu Polijā, un vēl šis uzņēmums beigās tika pārdots Taivānai pēc uh, neilga laika. Tātad uh, šis trešais punkts, pēc manām domām, pat ir vēl svarīgāks nekā divi manis pirmie minētie punkti. Merci beaucoup, madame. Euh, donc, je vais donner maintenant la parole. Eh, es došu vārdu Elizabetei Moronai Šārķie, kura ir referente no Darbinātības un sociālo lietu komitejā par šo jautājumu. Paldies, priekšsēdētāja kungs, eh, eh, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms gribēju pateikties par šo iespēju sadarboties uh, mūsu abām komitejām, budžeta komitejai un nodarbinātības un sociālo lietu komitejai. Es domāju, ka mums ir ļoti veiksmīgi izdevies koordinēt mūsu darbu un centienus, un es gribētu arī izteikt pateicību Portas kungam par sadarbību šajā jautājumā. Es domāju, ka mēs jūtam vēlmi sasniegt uh, šā globalizācijas pielāgošanas fonda darbību visos politiskajos spēkos šāda vēlme ir jūtama. Un es vispirms par mūsu galveno darba mērķi. Tātad šis mērķis ir kopīgiem spēkiem uzlabot darba efektivitāti. Šis uh, fonds tika izveidots 2006. gadā, viņš bija paredzēts uh, pārkvalifikācijas nodrošināšanai darbiniekiem un pagaidu grūtību pārvar. Un tātad šie bija tie mērķi, kuri sākotnēji tika izvirzīti, izveidojot globalizācijas pielāgošanās fondu, un tos mēs nedrīkstam aizmirst, jo tā bija mūsu tāda kā ceļa kārte. Mums jau ir Eh, bijis jāizvērtē, kā šis fonds darbojas un eh, jāizvērtē, vai tas eh, spēj darboties arī krīzes apstākļos, un kā jūs priekšsēdētāji kungs un kundze norādījāt, mēs konstatējām, ka šis fonds tika izmantots pārāk lēni, un bija jāpanāk tā darbības pātrinājums. Tātad mums bija arī jāpadara elastīgāka šā fonda izmantošana. Tagad, kad mēs esam pātrinājumu fāzē, pieaug ne tikai lietu skaits, bet arī finan pieprasītā finansējuma apjoms. Un tagad mums ir sīki jāizanalizē problēmas, kas uh, stāv mūsu priekšā. Un pirmā problēma ir termiņi. Tātad par uh, laiku, kas paiet no brīža, kad uh, pieprasījums tiek iesniegts komisijā, un līdz tam brīdim, kad finansējums reāli tiek piešķirts, kad to saņem uh, darba ņēmēji, lai uh, viņiem varētu rast uh, citu darbu, citu darba vietu. Un tā tad jautājums, kā mums labāk saskaņot darbu starp komisiju un parlamentu, starp darb, dalību valstīm un komisiju un arī mūsu, kā mūsu parlamentu komitejām ātrāk darboties, kā saīsināt šo uh, termiņu. Uh, mani ļoti pārsteidza vai satrieca tas, ka ir tik daudz uh, pieprasījumu iesniegts, ko mēs pat neesam varējuši vēl izskatīt. Tā tad ir jāsaīsina lietu izskatīšanas termiņu un labāk jāorganizē mūsu darbs. Otrais punkts, kas man arī šķiet ļoti svarīgs, ir uh, atšķirību samazināšana. Uh, Ja mēs palūkojamies starp to, kāds e, naudas apjoms ir piešķirts e, darbiniekiem, tad šīs atšķirības ir milzīgas. Vienā valstī tas ir 450 eiro un citā valstī tie ir 22 tūkstoši eiro. Kāds ir pamatojums, attaisnojums tam, ka šīs e, palīdzības apjoms darba ņēmējiem ir tik ļoti atšķirīgs? Un tādēļ mums ir pamatīgi jāizanalizē šī situācija, par, jāizanalizē tas, kā pareizi izlietot šos līdzekļus un jāizliet, jāizanalizē arī paraugu praksi, kas ir atsevišķās valstīs. Tādēļ ir svarīgi šodien uzklausīt, kāda ir dažādo dalību valstu pieredze šai jomā. Tātad es jau minēju šos divus punktus, ka jāsaīsina termiņi, jāsamasina atšķirības palīdzības apjomā un treškārt Beres kundze pareizi norādīja, ka ir jāindividualizē šis, šī palīdzība katram strādājošam un ir jānoskaidro katrā valstī un katrā gadījumā uh, grupas, kādi ir šo darbinieku grupu uh, vajadzības un arī ir jānoskaidro, cik lielā mērā pakāpē ir nepieciešama individualizācija, jo kā mēs ar Miguelu Portas vakar runājām, vai tiešām ir labāk uh, vienam uh, darbiniekam uh, dot piecus skolotājus, vai labāk tomēr pieciem darbiniekiem piešķirt vienu skolotāju. To jau mēs, protams, no pieredzes mācīsimies, kā, kā tas īsti ir. Bet uh, Es domāju, ka mums arī jāpatur prātā tas, ka, ja ir tik lielas atšķirības finansējuma apjomā, tad kurš ir uh, ieguvējis galu galā un kurš kontrolē šos, šīs uh, uh apmācītājus uzņēmums, kas īsteno apmācību un ka tas, kas nodrošina, ka tas viss tiešām uh, nāk par labu darba ņēmējiem. Mums ir jāizna, jāizanalizē pāraugu prakse, dažādas eh, jānoskadro, vai nav kādi pārkāpumi un ļaunprātības. Un es domāju, ka mums no vienas puses ir jādomā par to, kā veiksmīgi izmantot, pareizi izmantot eh, piešķirto finansējumu un tā pašā laikā nodrošināt veiksmīgu darbinieku pārkvalifikāciju. Paldies, saka priekšsēdētājs, tagad ierosinu dot vārdu mūsu pirmajam ekspertam Van Goten kungam un Bartam de Krokam, kuri pārstāv sociālos partnerus, ku darba ņēmēju un darba devēju asociācijas Bēļģijā. Uh, jūs varat paši sadalīt savā starpā uzstāšanās laiku, bet jums kopīgi ir 5 līdz 7 minūtes, kā Beres kundze norādīja, mūsu laiks šorīt, diemžēl, ir ierobežots. Tā kā tagad jums dod vārdu. Goedemorgen iedereen namens de <clears throat> Belgische Sociale. Paldies. Labrīt, dāmas un kungi. Uh, Beļģijas sociālo partneru vārdā mēs gribētu pateikties Eiropas parlamentu locekļiem par šo uzaicinājumu ko esat mums izteikuši. Labi, es tātad sākšu un pēc tam došu vārdu pēc tam savam kolēģim no arotbiedrībām. 2006. gadā daudz tekstilu uzņēmumi Beļģijā ļoti smagi cieta no starptautiskās krīzes, un tā tad mums ir liela pieredze šajā jautājumā. Ļoti daudz uzņēmumu bija jāpārstrukturizē, un, diemžēl, liels uzņēmumu skaits uh, tika slēgts. Uh, Tekstilu arotbiedrības uh, veica lielu uh, pārstruktūrēšanu un trīs lielākās arotbiedrības un arī darba devēja organizācijas vienojās iesniegt pieprasījumu finansējumam no globalizācijas un pielāgošanas fonda. Uh, ļoti aktīvi līdzdarbojās uh, Flāmu valdība un citas uh, varas iestādes un administrācijas uh, uh aģentūras, tāpat arī uh, tekstilu rūpniecības uh, apmācības centrs un citas organizācijas. Visi partneri tātad vienojās tekstilu rūpniecības sektorā izstrādāt vienu konkrētu proaktīvu tirgus pasākumu pakotni. Pēc tam mēs meklējām līdzfinansējuma iespējas. 6. maijā 2009. gadā Eiropas parlaments nobalsoja par globalizācijas un pielāgošanas fondu atbilstoši komisijas priekšlikumam. Mēs tagad cenšamies panākt uzlabojumu šī fonda darbības efektivitātē. Mēs iesniedzām attiecīgi savu pieteikumu finansējuma saņemšanai komisijai. Mēs bijām uzsākuši uh, projektu, lai palīdzētu vairāk kā 2000 darbiniekiem, kuri uh, tika atbrīvot no darba. Un uh, projekts uh, bija par, paredzēts no 2008. gada marta līdz 2009. gada beigām, un analogs projekts 2008. gadā tika uzsākts arī analogs uh, projekts. Tātad Eiropas komisija uh, deva apstiprinājumu šim projektam, un tas nozīmē, ka projekts uh, varēja arī reāli darboties. Tik nodrošināts tas, tomēr šī projekta rezultāti bija sarūktinoši, jo tikai 138 no vairāk kā tūkstot cilvēkiem saņēma kādu kompensāciju? Principā tika pārvērtāts tās summas, tā palīdzība, kas bija nepieciešama. Mans kolēģis pastāstīs, kāpēc uh, šis uh, projekts uh, nedarbojās veiksmīgi, tā kā mēs to bijām cerējuši. An, an antal hekelpunte op te sommen. Jā, paldies, labdien! Man būtu jārunā par vairākiem svarīgiem jautājumiem kas ir saistīti ar mūsu pieteikumu globalizācijas fondam. Šeit ir runa par diviem dokumentiem, diviem dažādiem gadījumiem Flandrijā. Um, no 2008. gada māja līdz 2009. gada sākumam Beļģijas tekstilrūpniecības nozarē uh, um, bija ļoti smagas sekas krīzes dēļ, vairāk kā 2000 darba vietas tika zaudētas, un tas ir vairāk kā 10% no darba vietām šajā sektorā. Tātad bija darbinieku atlaišanas vilnis vesels, un sektors saskarās ar milzīgiem izaicinājumiem šajos smagajos uh, ekonomiskajos apstākļos bija jāsniedz atbalsts šiem cilvēkiem un jāpalīdz viņiem atrast jaunas darba vietas. Kā jau kolēģis teica, mēs sadarbojamies ar sociālajiem partneriem šajā sektorā un uh, kopīgi mēs nodibinājām Kobelt, kas ir mūsu nozars apvienība. Un, uh, provinču vārdā tika iesniegti pieteikumi globalizācijas fondam Abas šīs lietas 2009. Eh, gada marta sākumā tika iesniegtas komisijā, tātad 5. martā, un eh, mēs eh, aicinājām, lai mēs varētu izmantot elastīgus kritērijus. Svarīgi šeit bija, piemēram, tādi jautājumi kā atbalsts darba ņēmējiem, uh, kur tieši bija cietuši no ekonomikas krīzes un um, um, tās rezultātā zaudējuši darbu. Bija arī, protams, mērķis samazināt atlaisto cilvēku skaitu uz pusi un arī samazināt uh, šo te termiņu, kad tam visam jānotiek no 12 uz 24, no 24 uz 12 mēnešiem. Eh, abos dokumentos, abos šajās lietās eh, tika at, atbil, bija atbilstība kritērijiem par kompetencēm, par izglītību, par apmācību, lai rastu jaunas darba vietas, um, darba intervijas un eh, tālāk izglītība līdzekļi no Eiropas globalizācijas fonda un tā rīcība, <clears throat> kas uh, var tikt veikta pēc līdzfinansējuma sniegšanas, tas ir pozitīvi vērtējams un tomēr jāizsaka pāris kritiskas piezīmes arī. Pirmkārt, uh, uh, šī te norise, kad Tātad cilvēki tika atlaisti, un pēc tam, kad eh, tika veikt šīs darbības, eh, finansējot tās no globalizācijas fonda, šis laiks ir bijis pārāk ilgs, kad pirms cilvēki saņēma palīdzību. Pirmie atlaistie cilvēki jau 2008. gada jūnijā zaudēja darbu, bet tikai 2009. gada oktobrī, vairāk kā gadu pēc eh, cilvēku atlaišanas, tātad viņi saņēma atbalstu, un tas ir pārāk ilgs laiks. Uh, šādu uh, darbību mētiecība līdz ar to vājinās. Otrakārt, sagatavojoties uh, šīm pasākumam, sagatavojot šos dokumentus, uh, mēs vienmēr pieņēmām, ka mums ir jāpierāda, ka šie te kritēriji par atlaisto skaitu ir izpildīti un kā termiņi tiek uh, ievēroti. Un uh, mēs nevarējām uh, iesniegt uh, tādu neierobežotu atlaisto sārakstu. Turklāt ir tā, ka vidēji un lieli uzņēmumi nerīkojas uh, vienādi, uh, runājot par cilvēku atlaišanu. Un tāpēc bija problemātiski šeit uh, nodalīt šos jautājumus, un bija arī problēmas ar budžetu, tātad, lai sniegtu šos te pierādījumus. Parādījās, ka tik ļoti daudzi mazie uzņēmumi, kuriem eh, bija jāatlaiž darbinieku šajā eh, laikā, nesaņēma nekādu atbalstu. Un trešā problēma bija šis te striktais ierobežojums attiecībā uz uh, otrā reģiona programmu. Uh, Beļģijā tās ir attiecīgās provinces, bet praksē um, izvērtās tā, ka tika pārkāpts līdztiesīguma princips. Uh, Austrum Flandrija un Limburga, piemēram, mm, bija skartie reģioni un varēja ieteikt uh, Tātad pie, iesniegt pieteikums, bet arī Antverpenē un citos reģionos tika atlaist ļoti daudz cilvēku, bet šī te sadalījuma dēļ viņi nevarēja pieteikties uz atbalstu. Tātad ir virkne cilvēku, kuriem nemaz nebija tiesības uh, uz šo te globalizācijas fonda atbalstu, balstoties uz kritērijiem, kaut gan pēc būtības viņiem būtu jābūt šiem tiesībām. Tātad uh, tā ir problēma kas ir saistīta ar uh, dalībvalstu reģionālo struktūru. Jo, ja mēs uh, paraugāmies uh, uz atlaistajo skaitu šajos deviņos mēnešos, tad ir taču skaidrs, ka būtu jābūt tiesībām saņemt atbalstu. Un um, krīze taču ir tiešām tas iemesls, kāpēc cilvēki tika atlaisti, bet ja to nevar pierādīt, ka tas ir bijis iemesls, tad atkal nav iespējams saņemt atbalstu. Tātad šeit uh, ir ļoti svarīgi, kad cilvēki ir atlaisti un kā, vai viņi vispār var pierādīt, ka uh, tas ir krīzes dēļ noteicis vai, vai kāda cita iemesla dēļ. T 3B un D un 2A un C, piemēram, uh, Eh, tie ir tie problemātiskie panti tieši reģionālā sadalījuma un termiņu dēļ. Visi cilvēki tika atlaisti vienu iemeslu dēļ, proti tāpēc, ka iestājās ekonomikas krīze, bet šī sadalījuma dēļ, uh, eh, otrajā A un C, bet arī B, uh, tas ir rakstīts, ka tad šie nevar paņemt, saņemt atbalstu. Paldies! Mēs tātad uzklausījām par šo pieredzi Beļģijā, kas uh, parādīja, cik uh, liels bija nobīdes un kavēšanās šīs procedūras īstenošanā, ka arī to strādājušo skaits, kas guva labumu no sistēmas, salīdzinot ar visu atlaisto darbinieku skaitu, uh, diemžēl bija diezgan mazs un ka bija problēmas ar šo atsaucas periodu. Teiksim, atsaucas trūka atsaucas punktu laikā un telpā telpā tādā ziņā, ka uh, tas bija reģions, kas varēja uh, iegūt no uh, citiem līdzekļiem un atsaucas punkts laikā, tāpēc, ka uh, tika jau teikts, ka runa ir par tādu un tādu periodu, uh, strādājušie, kas cieši no viena un tā paša fenomena, tomēr dažādi atšķirība pēc var saņemt vai nesaņemt kompensāciju. Uh, Tātad mēs uzklausījām divus uh, lieciniekus, uh, kas izteicās ļoti īsi un ļoti uh, precīzi. Paldies viņiem par to. Viņi stāstīja par Beļģijas situāciju. Mums tagad būs uh, citi runātāji, kas uh, stāstīs par citām valstīm, kur šis mehānisms uh, tika uh, izmantots. Un es došu vārdu Lojušu Maštas Kostas kungam. Es ceru, ka viņš ir klāt. Viņš jā, ir klāt. Viņš ir zālē un viņš pastāstīs par Portugāles pieredzi. Um. Bom dia, uh, agradeço o convite e. Paldies un pateicos par to, ka uzaicinājāt mani eh, šorīt izteikties. Es eh, runāšu savā valodā, kas man ir līdz šim bijis diezgan neparasti. Es runāšu pa diviem, trijiem punktiem savā atvēlētajā laikā, lai pastāstītu par mūsu situāciju Pirmām kārtām mēs iet, eh, pieteicām trīs projektus. Izstrādājam trīs pieteikumus vienu pašreizējiem periodam un divus eh, tālākiem periodiem nākotnē. Mums ir pieredze tātad šo pieteikumu iesniegšanā un arī fonda līdzekļu izmantošanā, un tāpat zinām, kāda ir pozitīvā un negatīvā momenti. Pirmajā fāzē šķita, ka Mums vismaz bija tāda laba ideja, laba doma, bet jāsaka, ka apstākļi nebija nobrieduši vai pareizi, lai mēs varētu īstenot savus projektus. Jūs jau zinat, kāda bija sākotnējie nosacījumi. Sākot eh, saistībā ar šī fonda sākuma fāzi. Un līdz ar to mums bija diezgan sarežģīti iegūt pozitīvus rezultātus no šī projekta. Fonda darbība tika tā kā atkārtot atjaunot, tika pārskatīta regula saistībā ar šo fondu. Mēs pozitīvi vērtējam no savas valsts puses šo pārskatīšanu. Un šī jaunā pieeja mums ir devusi savukārt jaunas iespējas, kuras mēs tagad izvērtējam. Mēs izvērtējam sekas, sasniegtos rezultātus, tātad šajās jaunajā situācijā. Mēs izvērtējam jaunās regulas uh, ietekmi. Šī regula stājās spēkā pirms uh, gada. Divu ar pus uh, gadu laikā, kamēr darbojās iepriekšējā regula, tikai 15 uh, uh, projekti tika pieņemti. Un uh, pēc tam mēs esam iesnieguši trīsreiz vairāk projektus. Šī izmaiņa regulā notika pagājušā gadā un mūsuprāt tā bija pozitīva, un tā, mūsuprāt, dod tādu jaunu enerģiju šī fonda uh, darbībā. Kopumā mēs uzskatām, ka uh, fonds ir saņēmis jaunu stimulu pateicoties šai jaunajai regulai. Un ir divi pārējais punkti paredzēti jaunajā regulā saistībā ar 75% finansējumu, eh, līdzfinansējumu līdz, pagā, eh, līdz gada beigām, un tāpat arī ir eh, izvirzīta fonda mērķi, lai iekļaut arī strādājušos, kuri ir kolektīvi atlaisti krīzes apstākļos. Un šī kārtība, šie divi pasākumi attieksies uz lietām līdz 2011. gada beigām. Runājot par līdzfinansējumu. Kā jau es teicu, mēs uzskatām, ka šim ciparam vajadzētu būt 75%, nevis 65%. Tātad tuvāk šim lielākiem skaitlim. No otras puses, nesenā pieredze pašreizajā darbības fāzē parāda, ka ir arī citas situācijas, tīri tajā ziņā, kā pieteikumi tiek iesniegti un kā pieteikumi tiek izskatīti un izvērtēti. Es negribu atkārtot jau iepriekš teikto, bet eh, šis pieteikuma iesniegšanas process ir ārkārtīgi garš. Un tāpēc mums ir nepieciešams visu šo procesu padarīt elastīgāku un ātrāku. Pirmām kārtām tātad pieteikuma iesniegšanas procedūra. Mēs visi zinām, eh, ka kolektīvs pasākumus nevar organizēt uh, vienas dienas laikā. Tātad kolektīva atlaišana netiek izlēmta. Par šādiem pasākumiem uh, nelēma vienas dienas laikā, vienas nakts laikā. Tātad šādi notikumi briest un pēc tam tie tiek paziņoti un īstenojas. Un ar šādu situāciju mums ir tomēr jāsadzīvo un tā ir jāņem vērā. Domāju, ka uh, šai sakarībā varētu būt iespējama elastība, tātad kur ir acīm redzams, ka tiek uzsākts uh, uzņēmuma slēgšanas process, tad, kad uh, šī problēma sāk, uh, tā teikt, briest, reāli parādīties, tad ir jāveic zināma rīcība. Un otrām kārtām saistībā ar fondu, tātad fondāšas lēmumu pieņemšanas process arī ir ļoti ilgs. Por Portugālē decembra beigās tika slēgts liels uzņēmums. Un cilvēkus sāk atlaist jau 2009. gadā. Eh, pieteikums tika iesniegts 2009. gada decembrī, un tagad mēs eh, strādājam ar eh, strādājušiem no šīs kompānijas, tā lai neatkarīgi no pieņemtā lēmuma vai kāds lēmums tiks pieņemts vēl, lai varas iestādes varētu lemt vai turpināt šo projektu, izmantojot savus resursus, vai arī tā tad vēl cenšoties saņemt papildus līdzekļus no fonda. Pašlaik šie darbinieki šajā uzņēmumā tiek atlaisti, kā es teicu, viņus sāk atlaist 2009. gada jūnijā, un viņi joprojām gaida nepieciešamo atbalstu. Mēs uzskatām, ka Eiropas uh, globalizācijas un uh, pielāgošanas fonds var būt ļoti noderīgs un labs mums Portugālē, runājot par uh, atbalstu, bet tāpat laikā tas var būt ļoti negatīvs, jo tiek uh, lēni pieņemti lēmumi un varas iestādes gaida, skatās, vai nebūs kaut kāda cita palīdzība. Un tieši tāpēc lēmumu pieņemšanas procesu ir jāpadara elastīgāku un ātrāku, lai līdzekļus varētu padarīt pieejams un lai tie efektīvi būtu izmantojami, kad un kur tas ir nepieciešams. Tātad tikko kā pieteikumi ir iesniegt, izstrādāt, es domāju, ka visam procesam vajadzētu būt, tā teikt, lietotājiem draudzīgākam un ātrākam. Tā lai iestādes, kā es teicu, varētu uh, saņemt šos līdzekļus, ja tās tos gal galā vispār var sasniegt no globalizācijas fonda, un lai tos varētu nodot tiem strādājušiem, kuri tiks uh, atlaisti. Tas ir uh, pilnīgi uh, nenovēršam, ka šo regulu atkal vajadzēs pārskatīt, tāds ir mans viedoklis, jo process, kā es teicu, ir jāpātrina un jāpadara elastīgāks un uh, lietotājiem draudzīgāks un ērtāks, un līdz ar to efektīvāks un noderīgāks cilvēkiem, kam ir nepieciešama palīdzība. Paldies! Sī, eh, monsieur. Paldies par eh, to, ka jūs sniedzāt analīzi par to, kas noticis Portugālē, un arī jūs izteicāt konstruktīvus priekšlikumus. Es gribētu norādīt, ka šobrīd 11 dalībvalstis fonda palīdzību vēl nav izmantojušas. Tātad šeit ir lielas atšķirības, tās ir saistītas ar to arī, ka situācija dalību valstīs ir atšķirīga. Tādēļ tas uh, nav nekas uh, satriecošs pas, pats par sevi, bet, piemēram, Grieķija nav iesniegusi nevienu pieteikumu. Un valsts, kur iesniegusi visvairāk pieteikumu, ir mūsu valsts. Uh, Tātad mēs ar Beres kundzi gan pie tā neesam vainojami. Un Zviedrija ir iesniegusi vienu pieteikumu, bet ir saņēmusi tikpat lielu finansējumu kā deviņi pieteikumi no Nīderlandes. Tātad tas vien ilustrē, cik situācijas ir atšķirīgas. Godmanis, Godmaņa kungs vēlas pavisam īsi kaut ko teikt. Tikai par skaitļiem. Ja mēs atveram budžeta līnijas apropriācijas 2009. Uh, 8. gadam un uh, Ja mēs palūkojamies uz nodarbinātību un sociālajām lietām, tad var skaidri redzēt, ka apropriācijas 2010. gadā maksājumos ir 0,5 miljārdi, nē, es atvainojos, 8,5 miljārdi, un 2009. gadā tas bija 11,1 miljārds, un 2008. gadā bija 9 miljārdi. Jautājums, kādēļ? ir tik liela atšķirība starp 2010 un 2009 gadu 2 miljārdi. Sociālais fonds nav izmantots par diviem miljārdiem, salīdzinot ar uh, to, kas bija plānots. Ja mēs paskatāmies dziļāk, tad uh, maksājumi nav izdarīti. Varbūt es uh, nebūšu īpaši pieklājīgs, bet es teikšu, ka tas ir pilnīgi nepareizi. Uh, Uh, palielināt šā globalizācijas fonda apjomu. Jo es saprotu, ja mēs uh, nodrošinām disciplīnu un efektivitāti kohēzijas fonda sociālajā sadaļā, kas netiek apgūts pietiekam 12 valstis trīs gadu laikā, trīs mēnešu laikā nav neko saņēmušas no Eiropas Savienības un citas valstis sniedz pieteikums globalizācijas fondam. Tas kaut kas nav kārtībā. Atšķirība ir tā, ka kohēzijas fondā un sociālajā fondā ir sistēma, ir jāiesniedz projekti un tiek radītas darba vietas. Bet, ja tiek pieprasīts tikai globalizācijas fonda finansējums, uh, tad 50% maksās valdība un, un es uzskatu, ka tas ir absolūti nepareizi, varbūt uh, es izsakos uh, politiski nepareizi, bet no finansiālā viedokļa tas ir nepareizi. Sociālais fonds ir viens no kohēzijas fonda veidiem. Un uh, tā apjoms ir divreiz mazāks nekā iepriekšējā finanšu plānā. Bet tas ir vērsts uz darba vietu radīšanu, jo sociālajā fondā ir uh, pārkvalifikācijas, apmācības finansējums. Bet ja jūs vienkārši izmantojat šo uh, Uh, globalizācijas fondu, kas ir tāds virtuāls fonds, jo patiesībā nav nekāda reāla finansējuma budžetā. Ir rakstīts, ka ir 500 miljoni, bet šī nauda ir jāsavāc no, cita, no citām jomām, no citām neizpildītām budžeta līnijām, un tā ir skaitā daļai arī no sociāliem fondiem, un tas ir absolūti nepareizi, un es atvainojos par to. Paldies! Jā, tā ir ļoti svarīga piezīme un komentārs. Es aicinu rezervēt šā veida piezīmes diskusijām, kas mums notiks uh, vēlāk. Un, lai vēl sarežģītu visu lietu, uh, jānorāda, ka Nodarbinātības un sociālo lietu uh, komitejas darbiniekiem, ka mums vakar bija 2001, 2011. gada projekta, projekta budžeta prezentācija no Lavandovska kunga. Un 2011. gada projektā ir 50 eh, miljoni eiro maksājuma kredīti globalizācijas un pielāgošanas fondam. Un uh, maksājuma saistības uh, arī attiecīgas. Tātad tas viss šķiet samērā loģiski. Es nedošu vairāk vārdu citiem deputātiem šobrīd, pagaidām, pagaidām. Jūs noteikti varēsiet izteikties pēc tam. Es nekādu cenzūru šeit neuzspiežu, bet tagad es došu vārdu Maskivičienes kundzei, kura ir Lietuvas pārstāve. Mm, Tātad jums ir vārds. Assis, Un jūs varat runāt arī no vietas sēdot, saka priekšsēdētājs. Jums ir PowerPoint prezentācija ļoti labi. Liet Lietuva demonstrē modernas tehnoloģijas. Okay. Uh, good morning to everybody. Uh, labrīt visiem priekšsādātāji, cienījamie parlamenta deputāti, visi klātesošie. Pirmkārtām gribētu pateikties par uh, uzaicinājumu līdzdarboties šajā uzklausīšanā un sniegt informāciju par to, kāda ir bijusi ietekme mūsu valstī. The economic recession in Lithuania. Ekonomiskā recesija uh, Lietuvā radīja ļoti smagas uh, sekas uh, darba tirgus reaģēju uz šo krīzi ļoti strauji un nodarbinātība. Un bezdarbs izplatījās, pieauga 2009. gada laikā, un, kā jūs redzat, joprojām saglabājas ļoti augsts 15,8% joprojām. Viens no instrumentiem cīņai pret bezdarbu ir Eiropas globalizācijas un pielāgošanas fonds, kurā, manuprāt, mums ir liela pieredze. Lietuva ir iesniegusi piecus priekšlikumus. Pirmais projekts tika ieviests atbilstoši uh, iepriekšējiem uh, vecās regulas noteikumiem, un projekts tika noslēgts uh, pagājušā gadā. 2009. gadā lielais vairākums atlaišanu bija tieši ražošanas sektorā un uh, pārtikas un uh, dažādu mēbeļu, pārtikas un celtniecības materiālu un uh, tirzniecības, mazumtirzniecības, vairumtirzniecības jomās. Ņemot vērā šo situāciju, atbilstoši pārstīstie regulē, kur stājās spēkā 2009. gada jūnijā, Lietuva ir iesniegusi vēl četrus pieteikumus. Viens bija tiem, kas ir atlaisties naiga uzņēmumā, un trīs pieteikumi uh, atlaistajiem dažādos citos sektoros - celtniecībā, mēbeļu ražošanā, apģērba ražošanā. Visus šos pieteikumus apstiprināja Eiropas Savienības institūcijas. Gribētu uzsvērt, ka Lietuva ir atbilstošs reģions NAC 2, NAC 2 kvalifikācijai, un tas ir pozitīvs moments mums un dod iespēju piešķirt vairāk priekšlikums dažādos sektoros un uh, nosekt visus atlaistos darbiniekus visā valstī. 2007. gada beigās atbildīgās uh, iestādes uh, par šo fondu un uh, sociālo lietu un darba ministrija uh, nozīmēja atbilstoši pārvaldītāju saistībā ar šo fondu. Tāpat ir iesaistīts arī Lietuvas nodarbinātības dienests un uh, visas 46 vietējās darba biežas. Nacionālajām institūcijām bija jāpiedalās šajā ieviešanas procesā. Uh, jo katrai dalību valstī ir eh, pašai jānodrošina arī finansējums nacionālā līmenī. Um, es neiedziļināšos tālākas detaļās un uh, nekomentēšu šos ciparus, jūs tos varat slaidā redzēt, bet pavisam īsti tikai norādīšu, kā, kā jau es teicu, pirmais pieteikums uh, bija tekstilu uh, rūpniecības un apģērba rūpniecības uh, sektorā. Tas tika iesniegts 2008. Uh, gadā. Projekts tika veiksmīgi uh, īstenots atbilstoši pantam 2a iepriekšējajā regulā uh, EGF fondam. Uh, šis projekts tika pabeigts 2009. gadā. Uh, Alitus Textile, tas ir uzņēmums, kas atrodas Lietuvā, tur tika atlaists vairāk kā tūkstots darbinieki, no kuriem vairāk kā puse uh, bija reģistrēti attiecīgi vietējā darba biržā un saņēma atbalstu. Mēs ļoti uh, pozitīvi vērtējam Eiropas Savienības institūciju un komisijas centienus, kas izrāda sapratni par pašreizējo situāciju Eiropā un par to, ka ir veikta rīcība, lai uh, pielāgotu šo uh, EGF regulu. Uh, pēc izmaiņām Lietuva ir iesniegusi vēl citus pieteikumus. 2009. gada jūlijā Lietuva iesniedza otro priekšlikumu uh, atlaistajiem. Uh, uzņēmumā Snaiga, kas uh, izgatavo saldētāju iekārtas. Arī šis uzņēmums atrodas tajā pašā pilsētā, kā iepriekš minētais uh, eh, Alitāvas tekstilu uzņēmums. Krīzes uh, dēļ 650 cilvēki apmēram tika atlaist, no kuriem apmēram, praktiski visi ir reģistrējušies vietējā darba biržā un attiecīgi tika iekļaut arī šajā pieprasījumā. Pieprasījums tika iesniegts atbilstoši pantam 2C jaunajā EGF regulā. Uh, at, kur ir runa par maziem darba tirgiem un izņēmumu apstākļiem, un kur atlaisto darbinieku skaits var būt uh, pielikumā mazāks kā 500, 500 tūkstoši, ja tas nopietni ietekmē uh, vietējo ekonomiku. Projekts sākās, uh, tika pabeigts 2009. gadā. Lietuva, kā jau es eh, minēju, 2009. gadā iesniedz vēl trīs priekšlikumus eh, trīs eh, sektoriem, atlaistiem darbiniekiem trīs sektoros - ēku būve, mēbeļu izgatavošana, pauražošana. Tātad tas viss atspoguļoja šo krīzi. Uh, tātad šie priekšlikumi tika iesniegt atbilstoši pantam 2b, ir plānots, ka šis uh, atbalsts uh, attieksies uz apmēram 200 atlaistajiem visos trijos šajos minētajos sektoros. Atbilstoši EGF regulē, EGF finansē aktīvus tirgus pasākumus un Lietuvā uh, ir nodarbinātības atbalsta likums, kurš paredz šādus pasākumus, un to apstiprina arī attiecīgi valdības lēmumi. Šie pasākumi ir uzskaitīti šeit tabulā, slaidā, un jūs tos varat paši izlasīt. Runājot par projektu rezultātiem, jāsaka, ka pirmais projekts Alītus tekstāla uzņēmuma projekts kas tika īstenots pagājušā gadā, bija tik tiešām veiksmīgs un eh, palīdzēja mazināt sociālo spriedzi un uzlaboja situāciju vietējā darba tirgū. Runājot par pašreiz eh, esošiem projektiem, kas darbojas, eh, šobrīd mēs nevaram izteikt vēl nekādas prognozes. Ir cilvēki, kas ir iesaistīti dažādās programmās, un mēs redzēsim vēlāk, kādi būs rezultāti. Tad eh, tālāk daži vārdi par eh, pieredzi, par gūto pieredzi, par eh, pozitīvo un negatīvo mūsuprāt EGF regulā un attiecīgi projektos. Tā tad tik tiešām tas ir ārkārtīgi svarīgs instruments, lai cīnītos pret bezdarbu. Atbalsts ir ļoti konkrēts, ļoti konkrēti vērsts, balstīts uz individuālām atlaisto darbinieku vajadzībām. EGF e regulas izmaiņas iekļāva Eh, paredzēja šos jaunos krīzes apstākļus un samazināja uh, eh, nospraustu kritēriju, tātad atlaisto cilvēku skaitu un tādā veidā pozitīvi veicināja EGF eh, izmantošanu. Tālāk elastība uh, finanšu plānā dažādu pozīciju pārcelšanai. Tas arī ir labi, jo dalība valsts var pati lemt, kuri uh, pasākumi ir visefektīvākie un Tādējādi ir iespējams atvieglot uh, atlaisto strādājušo uh, uh, dzīvi. Bezdarba līmenis Lietuvā ir ļoti augsts, bet mēs tomēr varam, nevaram iekļaut visus atlaistos EGF projektos. Ir daudz gadījumu Lietuvā, kad darba devēji pieņem lēmumu pārtraukt darba līgumu it kā uz brīvprātīgiem pamatiem, un šīs brīvprātīgās atlaišanas uh, notiek. Citādi, ja darbinieks pats izlemj aiziet no uzņēmuma, tad uh, viņus nevar uzskatīt, ka viņi ir atlaisti tātad EGF regulas uh, izpratnē. Lietuvā ir ārkārtīgi daudz bezdarbnieku, kas ir paši pēc savas iniciatīvas atstājuši darbu. Uh, Kritika tā, dažkārt eh, mēs nevaram iekļaut visu atlaisto cilvēku skaitu šajā pielikumā. Jāsaka, ka laiks eh, pēc eh, pieteikuma iesniegšanas periods līdz pēdējai, līdz galīgai pieteikuma apstiprināšanai un finansēšanas lēmumu pieņemšanai, tas tik tiešām ir ļoti ilgs periods. Seši, septiņi, dažkārt astoņi mēneši paiet līdz līdzekļi tiek reāli saņemti. Bet, protams, mēs sākām jau ieviešanas projekts uh, agrāk, izmantojot budžeta līdzekļus, un mūsu situācijā Lietuvā uh, trūkst līdzekļu mūsu uh, budžetā. Un tā tad līdzekļi attiecīgi no Eiropas Savienības mums ir ļoti nepieciešami, lai tie ierastos pēc iespējas ātrāk. Un tādējādi, lai mēs risinātu šīs bezdarba problēmas, es gribētu izmantot šo iespēju un gribētu sirsnīgi pateikties Eiropas komisijai, īpaši B direktorāta direktoram un arī B4 departamentu darbiniekiem par visu sadarbību un atbalstu, kādu mēs esam saņēmuši šajā ļoti garajā priekšlikumu ieteikumu pieteikumu plānošanas un iesniegšanas procesā, jo jāsaka, viņiem tik tiešām ir ļoti būtisks darbs. Tāpat pateicos arī pārējām institūcijām šī, jāsaka, ir ļoti laba pieredze dalīties, iespēja dalīties pieredzē ar citām valstīm, tātad tikties šādās sanāksmēs, mācīties no vienam otra pieredzes un uh, skatīties, kā situācija attīstās valstīs. Tātad vēlreiz liels uh, paldies, uh, ka uzklausījāt mani. Paldies! Uh. Mēs varam tātad konstatēt, ka Lietuva ir piemērs tam, kā tiešām var veiksmīgi mobilizēt fondus. Tā ir vienīgā valsts, kas ir iesniegusi pieteikumus par eh, visiem kritērijiem un kurā uh, palīdzību ir saņēmusi šas dažādas nozars, ne tikai tekstila, bet arī mēbeļrūpniecība un uh, būvniecības nozare. Tātad tas ir piemērs tam, ka Um, ka valstīs sistēma var darboties ļoti labi, bet, protams, uh, ir joprojām arī problēmas, kas nav atrisināmas, uh, piemēram, ka šī sistēma neatiecas uz tiem darbiniekiem, kuri paši aiziet no darba, meklējot citu darbu, kad viņi uzzina par to, ka ir paredzēts darbinieku atlaišana. Un uh, Protams, līdz ar to viņi nevar saņemt atbalstu no globalizācijas fonda. Tagad vārds paviskundzei, un es aicinātu izteikties pēc iespējas īsi mūsu runātājiem. Izabela Pavisas kundze no Francijas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, es ievadā gribu tikai teikt, ka pirms fonda reformas Francija iesniegusi divus pieteikumus. Viens ir 2009. gada oktobri iesniegts, un komisija šo pieteikumu joprojām izskata. Un tādēļ man nešķiet, ka Francija ir tā valsts, kur iesniegusi visvairāk pieteikumu, kā jūs to teicāt. Eh, tā tad eh, par šo Eiropas eh, globalizācijas fondu, es gribētu uh, izteikties piecos punktos un pirmkārt norādīt uz to, kā jau citi pirms manis ir darījuši, to, ka šis fonds darbojas lēni, kaut gan šeit ir runa par steidzamiem gadījumiem, kad jau ir paredzētas atlaišanas kādā uzņēmumā un līdz tam brīdim, kamēr tiek pieņems lēmums par uh, līdzekļu piešķiršanu, paiet daudzi mēneši un līdz ar to arī mums nav iespējams informēt uh, cilvēkus, kuri varētu saņemt atbalstu no šā fonda. Mēs nespējam sniegt šo informāciju saulaicīgi par to, ka fonds nodrošina līdzfinansējumu šiem atbalsta pasākumiem. Otrais punkts uh, ir saistīts ar to, ka Eiropas Savienībā uh, dalību valstīs ir ļoti atšķirīga sociālā likumdošana un arī tās normas par darbinieku uh, pārkvalificēšanu uzņēmumos arī ir ļoti atšķirīgas. Un līdz ar to komisijai katrs gadījums ir jāanalizē atsevišķi, lemjot par līdzfinansējumu piešķiršanu. Un tas vismaz daļēji izskaidro to, ka uh, pieteikuma izskatīšana prasa ļoti ilgu laiku komisijā. Un uh, lai pēc tam uh, šis uh, pieteikums nonāktu parlamentā. E, varbūt būtu liederīgi, lai komisija katrai dalību valstī izstrādātu tādu uh, iesaistīšanās eh, doktrīnu, ņemot vērā katras valsts likumdošanu un definējot jau iepriekš eh, tās jomas, kurās varētu šo fondu izmantot, lai katrā gadījumā pēc tam atsevišķi nebūtu šīs uh, lietas jāizdiskutē. Nākošais punkts ir saistīts ar atsauces periodu un uh, arī attiec uz to, uz kuriem darbiniekiem šis atbalsts būtu sniedzams, kuriem šis atbalsts pienākas no globalizācijas fonda. Uh, Šīs, um, kā jau manis minētās, iesaistīšanās doktrīnas definēšana katrā dalību valstī arī varētu varbūt palīdzēt. Uh, iepriekšējā runātāja norādīja, ka ir ļoti lielas atšķirības finansējuma jomā starp dalību valstīm. Varbūt varētu uh, Uh, paredzēt tādu fiksētu summu. Protams, arī šis jautājums ir diskutējams, bet varbūt varētu noteikt katrai valstī uh, noteiktu uh, atbalsta apjomu. Tālāk kopš fonda reformas pagājušā gadā, ņemot vērā ekonomikas krīzi. Un uh, Eh, tomēr nevienmēr ir viegli piesaistīt šā fonda atbalstu, eh, un dažkārt ir grūti nodalīt, kas tad ir globalizācijas sekas un kas ir krīzes sekas, un varbūt vajadzētu tā skaidrāk definēt eh, šo kritēriju, runājot par fonda darbību. Nākošais punkts ir tā saucamā ekonomiskā atlaišana. Un uh, komisija ņem vērā tikai tad, kad ir notikusi reāla darbinieka atlaišana un ne, nesāk darboties no tā brīža, kad tiek paziņots, uh, kā tiek plānotas uh, darbinieku atlaišanas, bet starp šiem diviem faktiem var būt uh, zināms, uh, zināma nobīde, zināms laika posms paiet. Un, protams, uh, arotbiedrības cenšas arī uh, optimizēt šāds atlaišanas plāns, panākt to, ka darbinieki tiek, darbiniekiem tiek piedāvāts citas darba vietas tajā pašā uzņēmumā. Un, uh, protams, šādā situācijā var būt arī tā, ka netiek iesniegts nemaz pieteikums, jo uh, nav zināms, eh, cik īsti būs atlaisto, vai arī tiek iesniegts pieteikums un pēc tam tiek uh, veikta kontrole par to reālo situāciju un var izrādīties, ka atlaisto darbinieku skaits uh, reāli neatbilst uh, kritērijiem. Protams, ja ir masīvas darbinieku atlaišanas un arī filiālēs vai, vai kādā reģionā ir uh, liels skaits mazo un vidējo uzņēmumu, kuros notiek atlaišanas, tad, protams, ir grūti apkopot visu šo informāciju, un vēl sarežģīt gadījumi ir tad, ja uzņēmums tiek juridiski likvidēts un vairs uh, neeksistē. Protams, ir jāatzīst, ka kontrole ir pamatota un nepieciešama bet varbūt vajadzētu padomāt par to, kādas īstenot kontrolas uh, procedūras. Un varbūt vajadzētu vienkāršot kontrolas procedūras. Un varbūt šis darbs varētu iet paralēli ar to, ko es teicu par uh, mm, tā saucamo valsts uh, doktrīnas izstrādāšanu komisijā, un tad būtu vieglāk arī izmantot un piesaistīt šos fonta līdzekļus. Un paldies, tie bija mūsu ieteikumi un apsvērumi. Paldies, saka priekšsēdētājs, jūs ļoti skaidri un precīzi visu izskaidrojāt. Un tiešām jums taisnība, vai es kļūdījos, Francija nav tā valsts, kur iesniegus visvairāk pieteikumu. Valsts, kurā vislielākais darbinieku skaits ir saņēmis atbalstu, ir Itālija, Spānija, uh, Vācija un Francija ir ceturtajā vietā, bet Francija ir iesniegusi pieteikumu par vislielāko eh, darbinieku atlaišanas skaitu Renault uzņēmumā 3500 darbinieki tikuši atlaisti. Un eh, palūkojoties uz, to, uz tiem uh, 58 pieteikumiem, kas jau ir iesniegti, ja mēs tos analizējam, visi šie pieteikumi vēl nav izskatīti. Tātad šobrīd uh, apkoposim pieteikumu, kas šobrīd ir izskatīti. Uh, reģioni, uh, kuros ir sniegta palīdzība, šis ieņēmumu apjoms ir 110% no Eiropas Savienības vidējā. Ja? un uh, bezdarba līmenis ir vidēji 6%, un tas ir uh, tas viss uh, pārsteidzošākais fakts, um, ja atbalstu saņēma uzņa, reģionu, kur ienākumu apjoms ir virs vidējā. Protams, ar saprast, ir industriāli attīstīti reģioni, kuras skar globalizāciju, bet Tā ir pašā laikā tie reģioni, kuros līdz šim ir bijis zemes bezdarba līmenis, te varētu rasties tomēr kādi jautājumi. Protams, referentiem būs jāizdara secinājumi, strādājot pie saviem ziņojumiem. Un tagad pēdējā runātāja ir Petra Draksel, Draksel kur pārstāv Austriju. Vielen herzlichen Dank für Sirsnieks paldies par iespēju šeit dalīties ar Austrijas pieredzi saistībā ar Eiropas globalizācijas fondu. Līdz šim brīdim mēs esam iesnieguši trīs pieteikumus. Viens pieteikums ir pieņemts un divi pieteikumi tagad tiek izvērtēti. Uh, Mēs esam arī tā valsts, kas jau tika minēta, jo mēs esam tie, kas ir iesnieguši uh, pieteikumu par vairs lielāko naudas apjomu. Tātad um, mēs vēl skatām šos jautājumus, bet uh, droši vien, ka ir daudz, daži iemesli, kāpēc uh, mūsu pieteikumi ir par lielākām summām nekā no citām valstīm. Uh, Mēs esam par to ilgi diskutējuši, vai mēs vispār Eiropas globalizācijas fonda līdzekļus varam izmantot, kādas iespējas mums Austrijā ir. Mēs piedaram pie tām valstīm, kā jau priekšādātais minēja, kurās ir diezgan zems bezdarbs salīdzinām ar citām Eiropas Savienības valstīm, un tātad industrializēts reģions, kur krīze šobrīd plaši izplešas jo mums ir daudzi uzņēmumi, kas strādā pārstrādājošajā nozarē, un, ja es domāju, piemēram, par šo pieteikumu, kas ir par lielu naudas summu, tas ir no tērauda nozars, tātad mēs esam industrializēta valsts, kurai tagad ir jāveic pārstruktūrizācijas pasākumi. Un mēs izlēmām pēc šīm diskusijām uh, rīkoties līdzīgi kā ar citiem fondiem Austrijā, kā piemēram sociālajā fondā, uh, Proti tas, ko darīsim ar Eiropas līdzekļiem, uh, uh, ir jāfinansē jau iepriekš ar nacionāliem līdzekļiem, jo bieži tika teikt šeit, ka šis te, šī te norise laicīgā secība, kādu nosaka globalizācijas fonds, uh, noved pie tā, ka uh, Mums, eh, protams, tas nav iedomājums eh, dalība valstī, ka mēs tik lēni reaģējam uz šīm atlaišanām. Tātad mēs sakām, ja tiek atlaisti cilvēki kādā uzņēmumā, tad steidzami ir nekavējoties jāpieņem pasākums. Savādāk šie cilvēki neko no tiem neiegūs. Un tas, ko mēs izmantojam kā nacionālos instrumentus, eh, pagātnē ir novēdz pie 90% veiksmes koeficienta. Uh, un agrāk tie ir bijuši 75-80%, tas nozīmē, ka tie cilvēki, kas apmeklē šos pasākumus pagātnē, tiešām jau 90% gadījumu atgriezās darba tirgū. Uh, Tas nozīmē, ka mēs, eh, īstenojot Eiropas globalizācijas fonda līdzekļus, izmantojam sociālās partnerības veidā izmantoto darbanieku fondu instrumentu. Tātad mēs izmantojam instrumentu, kurus eh, jau daudzus gadus ievieši īsteno sociālie partneri. Tātad tie ir mehānismi, kā sociālajie partneri saskaņo savu darbību atlaišanu gadījumā, un um, attiecīgi tiek iznāta pasākumi pēc tam, kad cilvēki ir atlaisti. Un um, šie pasākumi, kas te tiek veikti, uh, ir profesionālā orientācija, pārkvalifikācija, tātad viss šis te plašais pasākumu spektrs, tie ir ļoti augstvērtīgi, kvalitatīvi pasākumi. Uh, līdz pat uh, apmācībām par uzņēmumu dibināšanu, kā veidot patstāvīgu darbību un, protams, arī darbvietas atrašanu. Pašā Austrijā šīs darba vietu instruments ir diferencēts, tātad uh, ir uh, tādi uh, fondi, kas uh, strādā pie viena uzņēmuma, uh, ir tādi, kas strādā pa sektoriem vai pa reģioniem, vai, piemēram, uh, uzņēmuma bankrota gadījumā tiek šādi fondi arī dibināti. Mēs, kā jau es teicu, izlēmām, ka mēs uh, tajos gadījumos, kur cilvēki tiek atlaisti, pārbaudām, vai šie gadījumi ir tādi, uh, kuros uh, var izmantot globalizācijas fonda līdzekļus, vai šie gadījumi vispār atbilst kritērijiem. Tātad līdz ar to es nonāku pie tām problēmām, kas mums uh, rodas. Tātad mēs paši pārbaudām, vai uh, eh, atlaišanas gadījumi ir tādi, gan uzņēmuma līmenī, gan reģionāla līmenī ir tādi, vai eh, ka tajos varētu izmantot, tātad būtu tiesības saņemt globalizācijas fonda līdzekļus gan eh, darba, die, darba dienas to pārbauda eh, un eh, atbil, tad, tad apstiprina šos pasākums, un tie ir sociālie partneri, kas arī šeit ir iesaistīti. Viņi tad arī vērtē, vai plānotajiem projektiem var izmantot globalizācijas fonda līdzekļus. Uh, Mums ir arī tehniskās palīdzības struktūra, eh, to mēs šobrīd eh, veidojam un īstenojam, lai sociālie partneri arī saņemtu ātru eh, reakciju, lai viņi varētu tur iesniegt savus pieteikumus. Mūsuprāt, tie tiešām ir priekšnosacījumi, lai šī sistēma var darboties. Kāpēc mēs izmantojam šo fondu un kādas ir iespējas? Eiropas globalizācijas fonds mūsu gadījumā uh, Eh, darba vietu fondiem eh, ļauj uzlabot savas eh, programmas, tās intensificēt, jo šobrīd šādi instrumenti, kad tie tiek izmantoti, ir atkarīgi no tā, kāda līdzekļi ir pieejami. Eiropas globalizācijas fonds šeit paplašina līdzekļu spektru, un tādējādi mēs varam šo instrumentu turpināt attīstīt. Un mēs šeit varam uh, izmantot līdzekļus uh, gadījumiem, kur varbūt valsts līdzekļi netiktu izmantoti. Piemēram, ka tiek atlaiks cilvēki, bet, uh, kā jau teicu, mēs vienmēr visu uh, finansējam no valsts līdzekļiem un uh, negaidām, kad pienāks Eiropas līdzekļi, pēc tam vienkārši to pārstruktūrējam. Runājot par problēmām, daudz kas jau tika minēts, mums vēl ir tas, ka mums ir ļoti plašas tradīcijas sociālo partneru jomā un nevar veikt tādas masveida atlaišanas. Tātad, ja tiek atlaisti cilvēki lielā skaitā, tad parasti tas notiek vairākās kārtās. Un tad mums nav tāds uh, gadījums, uh, Uh, mums statistiski ir ļoti smalka sistēma, tad mums nav tāda gadījuma, kur viens uzņēmums četros mēnešos uh, atlaiž šādu milzīgu skaitu darbinieku. Tātad vienmēr ir šādi ilgāka laika periodi, kuru ietveros tad atlaiž cilvēkus, jo tas vienkārši ir tā, tā vienošanās sociālo partneru vidū, kā veidot šīs atlaišanas procedūras. Līdz ar to mēs uh, varam iesniegt pieteikums tikai uz B vai C lietām, un vienmēr ir jāraugās, kas notiek reģionālā līmenī. C gadījumos, kādā veidā mēs var, nevaram sasniegt A vai B kritēriju. Rudenī būs liels pasākums. Šobrīd mēs ar sociālajiem partneriem uh, vēl veicam informācijas darbu, lai uzņēmumu un darbinieku pārstāvju līmenī uzņēmumos arī sociālajie partneri būtu informēti par Eiropas globalizācijas fonda iespējām. Eh, liels paldies! Eh, es domāju, ka tādējādi esmu sniegus jums eh, tādu nelielu pārskatu par to, kā mēs izmantojam šo fondu. E? Paldies! Tas bija ļoti skaidrs stāstījums un tik tiešām, kas ir interesanti. Mēs redzam, ka katrai valstī ir kaut kādas savas problēmas konkrētos brīžos, un uh, Austrijas gadījumā šī tradīcija pārvaldīt krīzes pēc iespējas uh, ņemot vērā vienošanās starp sociālajiem partneriem, uh, tas ir labi, un Tādā gadījumā Austrijai ir grūti tātad nodrošināt atbilstību tiem kritērijiem, kas ir noteikti. Un eh, jā, eh, kā mēs zinām, šis kritērijs par 500 eh, cilvēku atlaišanu, tādā gadījumā Austrijai grūti iekļauties šai uh, sistēmā. Arī atbalsts uz uh, vienu strādājošo arī Austrijas gadījumā ir bijis ļoti uh, palielināts. Es nodošu tālāk sēdes vadības grožas Beres kundzei un viņa vadīs visdelikātāko sēdes daļu, un tas ir deputātu diskusijas. Un paldies par jūsu devumu. Pateicos mūsu cienījumiem ekspertiem, un tā tad mēs uzsākam debatas. Es došu runātājiem vārdu tādā kārtībā, kā viņi ir pieteikusies, un gadījumā, ja e, jūs jautājums ir e, kādam no konkrētiem mūsu runātājiem, tad lūdzu to norādiet. E, pirmā ir Harkins kundze. Thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsādātāji. Es uzklausīju šos runātājus šorīt, un mēs redzam, ka viena un tie paši jautājumi paceļ stāstījumos. Viena lieta, kas visu laiku atkārtojās, ir tas, ka pieteikšanās process ir ļoti garš, un šo procesu vajadzētu padarīt lietotājiem draudzīgāku. Var paiet eh, turpat vai 9 mēneši līdz gadam, lai saņemtu līdzekļus. Un eh, ja tūkstot cilvēku ir atļauti, kas ir noticis ar viņiem pēc 9 mēnešiem? Tas ir, par to ir jādomā. Un eh, mums Eiropā nav, ir ļoti daudz neizskatītu gadījumu, tātad lietas, kas vēl gaida, un manuprāt, tas tikai pasliktina šo situāciju. Tāpat lielākā daļa uh, cilvēku pozitīvi vērtēja globalizācijas fonda elastību, un mani kolēģi, man liekas, iepriekš teica, ka uh, tas e, nepalīdz darba vietu radīšanā, bet e, uzņēmēji var piekļūt šim fondam. Tas savukārt, manuprāt, ir pozitīvi un tas var palīdzēt radīt darba vietas. Mums vajadzētu veicināt sinerģijas ar jauno mikrofinansēšanas fondu, jo tas ir īpaši paredzēts tiem cilvēkiem, kas zaudējuši darba vietas. Uh, Jautājums par eh, dažādiem eh, šiem palīdzības līmeņiem dažādām valstīm, par to jau priekšsēdētājs runāja, un varbūt vajadzētu tomēr domāt par kaut kādiem griestiem vai kaut kādu noteiktu likmi, jo mēs redzam, ka strādājošie dažās valstīs saņem ļoti daudz no uh, fonda, un citās valstīs šis atbalsts ir daudz mazāks. Vēl divi beidzamie komentāri. Tika jau norādīts, ka šis fonds ir virtuāls. Daudzas eh, valstis nav pieteikušās tā izmantošana. Ja visas dalība valsts pieteiktos un gribētu izmantot to un pieteikums skaits palielinātos, ko tas praktiskā ziņā nozīmētu? Un visbeidzot. Eiropas eh, fonds eh, dzīves un darba apstākļu uzlabošanai ir izvērtējis kāda ir EGF eh, e eh, vērtība Vācijā un Somijā. Es zinu, ka dati ir novecojuši, jo runa par 2009. gadu, bet eh, viņi ir diezgan pozitīvi bijuši savā vērtējumā un saka, ka tas ir pozitīvi ietekmējis strādājošo situāciju. Bet viens komentārs bija, ka nav pietiekam daudz zināšanu un izpratnes par EGF, un varbūt tas ir viens no iemesliem, kāpēc nav tik daudz pieteikumu no konkrētām valstīm, vai arī no konkrētām valstīm vispār nav pieteikumu. Paldies! Pat ja jūsu izteikumu zināmā mērā es eh, varbūt vairāk vērst uz komisiju, jo jautājums tika pacelts par to, kā tad būs, ja visas valsts pieteiksies eh, fonda izmantošanai. Jensenes kundze, pēc tam eh, Brunje kundze. Tak for formand. Jeg synes også, det har været... Paldies, priekšsēdētāji. Tiešām bija ļoti interesanti uzklausīt mūsu ekspertus, ļoti noderīgi tas bija, un es uh, gribētu pateikties priekšsādātājiem un arī Portas kungam par to, ka tika uzklaus, organizēta šī uzklausīšana. Gribētu norādīt uz vairākiem aspektiem. Pirmkārt, uz valstu sadalījumu un otrkārt par birokrātiju gribētu runāt. Iemesls tam, kāpēc tika izveidots šis fonds, bija eh, negatīvais balsojums Francijā un Nīderlandē. Un toreiz eh, Barozo eh, uzskatīja, ka tagad vajadzētu kaut ko veidot, uh, kaut ko tādu, kas nomierinātu pilsoņus, ņemot vērā globalizāciju. Tāpēc tika izveidots šis fonds. Līdzekļi, kas eh, no citiem fondiem, piemēram, no sociālā fonda, eh, tika paņemti, lai eh, ieliktu tos globalizācijas fondā. Un tagad mēs redzam, ka krīze izplešas pa visām valstīm, un tas, protams, ir novedis pie tā, ka ir daudz vairāk pieteikumu līdzekļu saņemšanai no fonda. Tātad ļoti strauji pieaudzis pieteikumu skaits. Un vai komisija uzskata, ka tagad ir pietiekami e, līdzekļi, ja visi ņems un iesniegs pieteikumus? Un tad vēl, viena, vēl viens svarīgs jautājums tika uzdots, proti šis te valstu sadalījums. Uh, Vakar es eh, runāju ar sociālā fonda līdzekļu izmantotājiem, un viņi man teica, ka bieži vien tie ir tikai 20% no līdzekļiem, kas vispār nonāk pie gala saņēmēja. Pārējie visi līdzekļi tiek izdoti par uh, birokrātiju, vai no nu nacionālo birokrātiju, jo ir dažādas kontrolas, lai nodrošinātu, ka viss pareizi ir noticis, vai arī tā ir Eiropas Savienības līmeņa birokrātija, par kur ir jāmaksā. Tāpēc es gribētu uzzināt, kā mēs varam garantēt, ka šī nauda netiek tērēta tikai birokrātijas vajadzībām, bet ka tā tiešām nonāk pie gala saņēmēji. Piemēram, Ja šāda programma uh, tiktu integrēta sociālajā fondā, tad uh, varbūt vajadzētu uh, to savienot ar tagadējām metodām, kas būtu labāk. Jā, šķiet, ka šis jautājums arī bija vairāk gandrīz tā kā parlamentāriešiem Gruļie kundzei vārds. Euh, Paldies, es gribētu izteikt vienu precizējumu, un pēc tam man ir divi jautājumi par uh, dažādiem aspektiem. Pirmkārt, uh, Eh, kad fonds tika veidots, es pati nebiju klāt, bet es uh, dzirdēju, tātad tā bija Lamīkunga iniciatīva 2004. gadā. Uh, Citi varbūt labāk atceras, kāda bija viņa pozīcija, bet uh, toreiz vairāk tā bija uh, tāda kā globalizācijas tāda kā kustība, kas vairāk noved pie šī fonda veidošanās. Es gribētu izteikt divus jautājumus. Tātad jautājums par dalībvalstu stratēģiju fonda mobilizācijā. Vai uh, visu laiku tiek ievēroti vienot kritēriji? Arī Francijā vēlēšana laikā šis jautājums tika pacelts. Pirmais jautājums tātad par uh, dalību valstu uh, stratēģiju šajā fonda mobilizācijā. Un otrais jautājums, kas uh, mani skar uh, dziļi, ir tieši uzņēmumu stratēģija, jo jūs uh, uh, minējāt slaveno lietu, kas tika ieslēgta oktobrī, uh, Renault gadījums. Uh, Uh, kur ir paredzēts uh, palīdzēt tieši Francijā atrodošajām rūpnīcām. Es uh, esmu ievēlēta teritorijā, reģionā, kas arī piedzīvo tādu situāciju uzņēmumā, uzņēmumā, kur atlaist 2000 iedzīvotāji. Un mums, kā politiķiem, ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, jo uh, šis fonds rada uh, cerības uh, šiem apdraudētajiem Eh, strādājošiem, bet Renault gadījumā saka, nē, jums tiks netiks pari, pa, palīdzēts, bet eh, konkrētām eh, rūpnīcām Franci, Parīzē tomēr tātad šī, šis atbalsts tiks dots atbilstoši tam, ka ir notikuši sarunas ar Eiropas komisiju. Un tātad mans jautājums ir tāds, kāda ir dalība valsts stratēģija, kā viņas šo fondu mobilizē un kāpēc nav vienot kritēriju šai fondā, tātad tīri Eiropas līmenī. Un kāds, kāda ir arī lielo uzņēmumu stratēģija nacionālā līmenī attiecībā uz šo fondu. Un un eh, attiecībā uz dažādiem uzņēmiem, rūpnīcām, kas atrodas, teiksim, vienas valsts ietvaros. Paldies. Eh, jā, protams, ka paradoks eh, valsts, kas bija vislielākā mērā pret šī fonda ražošanai, izmanto to gandrīz ar vien visvairāk. Kornelis Senkundzei vārds. Thank you. Um, was very interesting. Paldies, priekšsādātāji. Bija interesanti uzklausīt dažādu valstu pieredzi. Eh, tas rada jautājumus, eh, arī jaunas un savādākas Lietuva bija vienīgā valsts, kura tik tiešām, eh, kuras pārstāv teica, pastāstīja, vai tas viss darbojās. Es pareiķināju, ka 65% strādājošo ir atraduši jaunas darba vietas, un 40% acīm redzot nav pagaidām atraduši darbu, pat citām valstīm nav zināms, nav skaidrs, tātad vai tas viss darbojas. Tāpat es domāju, kas būtu noticis bez globalizācijas fonda palīdzības. Vai tik tiešām tas ir nepieciešams? Jā, tas tiek pozitīvi vērtēts, bet eh, vai šie strādājošie nesaņemt nekādu palīdzību, vai mazāk no viņiem atrast jaunas darba vietas, vai uh, dalībvalstis būtu vairāk pašas maksājušas vai arī uzņēmumiem tiktu likts maksāt. Tāpat es arī domāju par to, ka, manuprāt, labākais šai fondā ir tas, ka ir iespējams veikt labākās prakses apmaiņu. Principā varētu teikt, ka tā ir tāda kā virtuāla darba, tirgus pasākuma laboratorija. Bet vai notiek šī labās prakses apmaiņa? starp eh, dažādām dalību valstīm, kuras ir izmantojušas globalizācijas fondu. Pēdējais jautājums. Es saprotu, ka tas ir virtuāls fonds, un tieši tāpēc mums, kā Eiropas parlamentam, ir jālēmj par katru konkrētu gadījumu, jo tas uh, skar budžetu. Ja EGF būtu pašam savu budžetu līniju, Vai tad Eiropas komisija varētu lemt par uh, konkrētām lietām un vai parlaments tādā gadījumā veikt izvērtēšanu pēc tam un vai tas savukārt pātrināt šo pieteikšanās procedūru? Es ceru, ka kāds varēs atbildēt uz šo jautājumu. Paldies. Paldies, Dardenkungs. Merci, madame la présidente. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Dažas pārdomas. Man ir prieks, ka mums notiek šīs debatas eh, un eh, ka arī tiek izvērtēts šis fonds, kas, manuprāt, šķiet eh, ir ļoti būtisks un mēs nevaram noliegt tā liederību. No vienas puses var izteikt zinām nožēlu, ka notiek arī, ka tā darbība tik veiksmīga, bet jebkurā gadījumā šī analīze, manuprāt, jābalst uz tādiem diviem aspektiem, šķautnēm. Tātad pirmais. Kāda ir iemesli, kāpēc, eh, pat ja šo fondu arvien vairāk izmanto, tomēr tiek eh, konstatēts, ka zināmās valstīs eh, un sektoros koncentrējas šī fonda izmantošana. Manuprāt, tas ir elements, ko jau pieminēja vairāk runātāji, un es vēlētos, lai uh, tās analīzes ietvaros, ko mēs veiksim saistībā ar šo ziņojumu, ka mēs varēsim vērst uzmanību uz šo elementu. Otrs čautni jautājums ir efektivitāte. Vai fonda mērķi ir, tiek labi izpildīti, sasniegti un vai palīdzība strādājošiem tik tiešām ir efektīva? Šai sakarībā man ir dažas pārdomas. Protams, fonda mobilizēšanas ātrums un konstatējams, ka šis process ir pārāk ilgs, tad ir atkal jautājums, kāpēc tas ir pārāk ilgi. Vai tas, ka maksājumu kredītlīnijas trūkums uh, izskaidro uh, šo uh, mobilizācijas lēmumu, tika minēts arī tas, cik būtiska ir šī sociālā saskaņotība, vienota rīcība konkrēta pieprasījuma gadījumā. Tā tad Vai ir elementi, kas palīdz šai saskaņotajā darbībā un tādējādi palielina uh, šī fonda uh, efektivitāti pēc palīdzības saņemšanas? Tāpat arī ir jāizdod jautājums, vai netrūkst uh, informācijas komunikācijas par uh, šo fondu. Un uh, jājautā varbūt. Uh, par to, vai nevajadzētu rīkoties tā, lai šiem sociālajiem partneriem, sociālajiem iesaistītajām pusēm izveidos tā teiktais jau labs refleks izmantot šo fondu. Vēl viens elements, pārdomu elements, kas man šķiet svarīgs un nepieciešams, kādā veidā, lai veicina sinerģijas un saskaņotu darbību starp šo fondu un citiem Eiropas fondiem. Un domāju, ka vajadzētu domāt arī par šo piešķiršanas uh, jautājumu schēmu. Vai tas nepadara pieeja grūtu maziem vidējiem uzņēmumiem? Un uh, ir uh, reģioni Eiropā, kur šo MVU ir vairāk, kur uh, šī rūpnieciskā darbība ir blīvāka. Uh, Tātad viņi ir mazākas uh, struktūras, kuras tāpat laikā globālā mērogā varbūt ir smagākas kartas. Bet tāpat laikā ir, teiksim, liels līderu uzņēmums, kurš uh, ir labāk spējīgs iesniegt šo pieprasījumu un izmantot uh, līdzekļus. Un pēdējais pārdomu elements. Nedrīkst aizmirst, ka ir arī līdzfinansēšanas aspekts. Un ir loģiski, ka dalība valstis nodrošina līdzfinējumu, ka tā nav tikai Eiropa, bet līdzfinansējuma procentuālā daļa, pat eh, ja tā ir samazināta, tomēr var eh, palīdzēt eh, šo līdzekļu ziņā. Tā tad tās bija manas pārdomas, mani jautājumi, pie kuriem, es domāju, vajadzētu atgriezties, izstrādāt šo ziņojumu. Paldies! Un pēdējais runātājs debatēs ir Materā kundze. Uh, Tātad mēs dosim viņai vārdu un pēc tam dosim vārdu atkal mūsu ekspertiem un pēc tam komisijas pārstāvjiem. Tātad Materā kundze. Paldies, priekšstādātājs kundze. Ņemot vērā tos jautājumus, kuri jau tika uzdoti, varbūt es varētu uzdot tehniskas dabas jautājumu. Vakar Lavandauska kungs, budžeta komisārs, Viņš ir iepazīstināja mūs ar 2011. gada budžetu, un tur bija paredzēti līdzekļi konkrētā uh, līnijā Eiropas globalizācijas fonda finansēšanai. Ja mēs raugāmies, kādas ir uh, prioritātes dažādās jomās, mans jautājums ir tāds, kā komisāra kungs paredz sniegt šo atbalstu? Kā tad izmantot šos 50 miljonus eiro? jo šķiet, ka fonds uh, palielināsies. Jā, paldies. Es domāju, ka komisijai būs noteikti iespēja atbildēt šiem jautājumiem. Man ir viens jautājums uh, uh Lietuvas pārstāvei par Lietuvu, jo man rodas iespējas, uh, varbūt man nezinām iemeslu dēļ, ka jūs esat uh, izņēmums, kas apstiprina šo tā teikt, kārtība, jo jūsu valsts ir it kā perifērijā, kas, eh, zināmā mērā, neatbilst uh, budžeta komisijas uh, kritērijiem attiecībā uz bezdarba rādītājiem un uh, ieņēmumiem. Bet tāpat analīzē, ko mēs veicam, mēs redzam, ka šī fonda un kohēzijas fonda līdzekļu izmantošana Lietuvā ir bijusi efektīvāka Tātad eh, kohēzijas fonda līdzekļu izmantošana bija efektīvāka nekā globalizācijas fonda izmantošana. Tātad kā, uh, tas, kā šī situācija ir sanākusi? Tātad tas ir mans jautājums. Mums nav īpaši daudz laika palicis un gribētu zināt. Tātad es, protams, došu vārdu uh, Lietuvas pārstāvei uh, Matskevičīnas kundzei. Uh, bet mūsu viesu vidū. Tātad vai ir viesi, kas gribētu pavisam īsi konkrēti izteikties, lai atbildētu uz tiem jautājumiem, elementiem, ko mūsu kolēģi minēja pirms izsakas komisijas pārstāvs? Alors, um, bon, donc, d'abord, madame. Labi, tā tad vispirms dosim uh, Matskevičēnas kundzei vārdu, pēc tam Kostas kungam, bet, protams, ņemsim vērā, ka mums ir ierobežots laiks. Uh, Matskevičūtas kundzei vārds vispirms. Paldies, es eh, centīšos atbildēt īsi. Pirmām kārtām gribētu norādīt, ka es neteiktu, ka eh, projekta rezultāts eh, bija īpaši slikts, ja mēs nodrošinājām to, ka 60% cilvēku atguva darbu. Nekad mēs nevaram panākt šo 100% nodarbinātības līmeni, labi, vēl labāks rādītājs būtu, teiksim, 85%, bet uh, eh, 60%, eh, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs. Tāpat arī jāuzsver, ka eh, globalizācijas fonda līdzekļums ir ļoti nepieciešams, jo, ja mēs nesaņemtu tos savus līdzekļus, tad mēs zaudētu arī savus uh, valsts izmantotos līdzekļus. Te vienkārši jādomā par laika patēriņu. Mēs esam izmantojuši arī sociālā fonda uh, līdzekļus un 70 uh, procentu apmērā jāpasaks mūsu ministrijai par uh, uh, darbu, tātad mēs izmantojam ESF un uh, globalizācijas fonda līdzekļus, un tas arī viss no manas puses atbildēs šo jautājumu. Paldies, Kostas kungam vārds. Obrigado. Eu queria apenas rapidamente responder à questão sobre. Paldies, es gribēju pavisam ātri reaģēt. Uh, uz jautājumu par to, vai fonds darbojas vai nē. Šeit man, protams, jāsaka jā. Portugāles gadījumā eh, mēs esam noslēguši jau divus projektus. Tie tagad ir eh, tātad pabeigti. Un, eh, ja nepazīstam fonda metodoloģiju, tad varbūt ir grūti izprast. Tad ir tā, ka visi uh, cilvēki ir jāidentificē, iesniedzot projektu, kuri tad ir šī pasākuma mērķis, kur saņems atbalstu. Un nu, Portugālē mēs gan mēģinājām šos te sektorus un uh, uzņēmumus sasniegt un uh, saņemt tad uh, fonda reakciju. Bet uh, ir tā, kā jau es teicu, divi projekti mums jau ir noslēgti. Pirmajā fonda posmā, un mums bija gads laika, lai to visu īstenotu šos te pasākums, lai palīdzētu cilvēkiem. Un daudzos gadījumos viena gada laikā tas nemaz nav iespējams, ja mēs ņemam vērā dažādus ierobežojumus. Tā tad ir zināma labā prakse, piemēram, kāda sieviete tika atlaista no General Motors un pēc tam nodibināja savu uzņēmumu. Tātad tas ir jau veiksmīgs rezultāts. Tātad viņa daļai saņēma atbalstu arī no globalizācijas fonda. Bet, diemžēl, tas bija iespējams tikai gada ietvaros viņai sniegt atbalstu, un, paldies Dievam, viņi varēja rast arī nacionālo uh, um, līdzekļu atbalstu, bet praksē varētu būt tā, ka pēc gada šī palīdzība beidzas, un uh, tā tas tiek nu, darīts, un ja uh, šeit kaut kādas izmaiņas varētu mēkt, veikt, tad būt, tas būtu efektīvāk. Paldies! Merci beaucoup! Uh... Paldies! Un uh, izskatās, ka gal galā visi vēlas uzstāties. Tad es aicināšu jūs uh, uh, izteikties īsi. Tagad arī Drakslas kundzei vārds un pēc tam viens no diviem arotbiedrību pārstāvjiem. Lūdzu. Jā, paldies. Es gribētu uzsvērt, ka, protams, tiek saskaņoti šie te fondi, globalizācijas un sociālais fonds. Uh, Mums vienkārši tas viss tiek skatīts vienā nodaļā, līdz ar to šīs darbības tiek saskaņotas ar Eiropas sociālo fondu. Mēs finansējam citus pasākumus nekā eh, tos, kas tiek finansēti no globalizācijas fonda. Eh, šis te veiksmes koeficients, mūsu projekts vēl nav noslēgts, tāpēc nevaru par to runāt, bet mēs eh, pieņemam, ka tas varētu būt 75 līdz 80 procenti. Un tāds ir šis koeficients parasti pasākumos, ko mēs īstenojam šajā jomā. Svarīgi būtu vēl uzsvērt, eh, jo tas tika jautāts, eh, mēs eh, divus procentus veltām tehniskajai norisei un tehniskajam atbalstam, tātad viss, kas šeit ir tā kā pārvaldības un viss šie pasākumi, tātad šie līdzekļi tiešām nonāk pie cilvēkiem, kuri ir atlaisti un kuri, kuriem ir jāpārkvalificējas. Mēs uzskatām, ka šis te jautājums par to, kā tiek lietots globalizācijas fonds, ir atkarīgs no tā, kāda ir mūsu pieredze un arī citās dalība valstīs, tātad kādas ir nacionālās struktūras eh, darbinieku atlaišanas gadījumā, jo Eiropas globalizācijas fondam ir jāsasaistās ar šīm struktūrām, lai varētu iesniegt pieteikumus. Uh, jautājums, kādi pieteikumi tiek iesniegti no kādiem reģioniem, tas mūs neizbrīna, jo tiešām šī krīze skārus industrializētos rūpniecības reģionus, un tātad tie arī ir tieši šie e, reģioni, kas varbūt iepriekš nebija e, bezdarbas kartie reģioni. Un pēdējais maziem vidējie uzņēmumi, pie mums, tie, protams, ir tie uzņēmumi, kas tiek iesaistīti šajos pasākumos, un viņiem ir tieši tāds pašs iespējas eh, savus darbiniekus nosūtiet uz šādiem pasākumiem, tātad mēs neizmantojam šos pasākumus tikai lieliem uzņēmumiem. Nu, Liels paldies! Šķiet, ka viens no mūsu abiem bēģu viesiem vēlētos uzstāties, un pēc tam es došu vārdu komisijas pārstāvim. Um, vēl... Ehm, paldies, priekšsēdētāji! tiešām ir tā, ka mēs eh, esam saņēmuši Flandrijas valdības atbalstu, un eh, mums ir bijušas arī labas sarunas ar fonda administrācijas pārstāvjiem, un tomēr nebija vienkārši iesniegt šos pieteikumus. Atsaukšos uz Francijas kolēģis teikto par šo te doktrīnu Mums tiešām ir vajadzīgs tāds uh, konkrētāks ietvars, skaidrākas struktūras un uh, noteikumi, lai saprastu, kam tad var izmantot šos līdzekļus. Un to mēs arī sapratām, sastādot pieteikumus. Protams, mēs domājām, ka visi uh, atlaistie šajā konkrētajā periodā varēs uh, tikt iesaistīti, bet eh, tā tad eh, šeit eh, ir tomēr dažādi ierobežojumi, dažādu pāntu interpretācija mums nešķita īpaši tātad tik ļoti viennozīmīgi, kā vajadzētu būt, un mēs esam konstatējuši, ka regulas grozījumos trešajā A punktā B apakšpunktā tika teikts, ka pasākumi ir piemērojami attiecībā uz darba ņēmējiem, kuri ir nosaukti 2. Eh, pantā nosauktajā periodā, ka tie tātad var saņemt atbalstu Šeit tiek uzskaitīti ABC punkti, un šeit uh, savukārt tiek runāts tikai par A un C punktu, un B netiek pieminēts, tātad uh, vairs tas pazūd, un tāpēc mums ir grūti īsti saprast šos pāntus. Paldies. Eh, Jurgensen, je vous donne la parole, mais vous l'avez compris. Es jums arī dodu vārdu, bet jūs uh, jāsaprot, ka, uh, ka protams, mums būs vēl citas iespējas uh, apspriest šo jautājumu, bet es gribētu dot arī otram Beļģijas uh, pārstāvim vārdu, tad lūdzu tikai īsi. Man ne komisijas pārstāvjiem. Paldies, jā, es tikai gribēju pievērsties vienam punktam, kas ļoti skaidri izskanēja šīs dienas diskusijās, proti laiks, ko prasa birokrātis kā procedūra pirms uh, nauda tiek reāli piešķirta. Uh, Mums ir 22 pieteikumi pilnībā izskatīti un piešķirts uh, maksājums. Kopīgais uh, ilgums ir 212 dienas, tas ir no brīža, kad komisija saņem pilnu pieteikumu ar visu nepieciešamo informāciju un līdz brīdim, kad reāli tiek iz, izmaksāta nauda. Šīs 212 dienas var sadalīt šādi mums ir nepieciešamas 82 dienas komisijā, tātad mazāk nekā 3 mēneši, lai izskatītu šo lietu pieteikumu un izvērtētu, vai pieteikums atbilst kriterijiem. Tāpat ir jāveic tulkojums gan dokumentiem, gan lēmumam un jāsagatavot tātad komisijas paziņojums. 82 dienas. No tām 22 dienas ir nepieciešamas, lai komisija e, izlēmtu ieteikt budžeta institūcijai e, iesaistīt e, vai piešķirt globalizācijas fonda līdzekļus. Pēc tam parlamentam ir nepieciešams 55 dienas, lai izskatītu šo lietu, uzdot jautājumus un izlemt, vai tā, tas atbalsta komisijas priekšlikumu vai nē. Un uh, pēc tam mums ir vajadzīgas vēl 55 dienas, lai pieņemtu lēmumu par finansējumu piešķiršanu saskaņā ar finanšu regulas noteikumiem un izmaksāt šos līdzekļus kopumā. Tās ir 212 dienas. Uh, Labās ziņas ir tādas, ka komisija jau ir ļoti uh, piestrādājis pie tā, lai saīsinātu šo te uh, šo pirmo posmu un uh, šīs trīs procedūras apvienot vienā. Tātad visi tie jaunie pieteikumi, kas uh, tiks iesniegt komisijā, jau tiks izskatīti par 22 dienām ātrāk. Tātad mēs jau esam uh, uzlabojuši šīs procedūras efektivitāti, bet mums ir vēl nepieciešams 82 dienas, lai izskatītu šo pieteikumu valodā, ko mēs saprotam, jo daudz pieteikumu tiek iesniegt dalību valsts valodā, lai mēs veiktu izvērtējumu, aplūkot statistikas datus un pieņemtu lēmumu. Bet pēc tam, kad komisija ir pieņēmusi lēmumu, uh, ir vēl nepieciešams 108 dienas, lai to izskatītu parlamentā un pēc tam nokārtot finansējumu. Un, protams, tas viss ir saistīts ar to par to, kā fondam jādarbojas nākotnē. Protams, fond, fonda darbībā ir daudz pozitīvu aspektu, ir daudz pozitīvu piemēru, un es gribētu vēl atbildēt savai dāņu kolēģei, kas notiks tad, ja visas dalību valstis pieteiksies un pieprasīs uh, finansējumu. Es gribu teikt, tad mēs būsim veikti šai fondā, jo mūsu darba apjoms ir pieaudzis no 18 uh, kas bija pirms diviem gadiem, 31 pieteikums pagājušajā gadā, šogad 120 un vēl, vēl, ja tas pieaugs, tad uh, jūs redzat, kāds ir apjoms. Paldies, saka priekšsēdētāji. Jā, mums vajadzētu arī apspriest to, vai nevajadzētu iešķirt 2011. gadā budžetā piešķirt īpašu budžeta līniju. Mums būs vēl cits iespējas apspriest šos jautājumus, bet es vēl gribētu dot Morāns kundzei vārdu, jo viņa arī uzstājās ar ievadrunu, un pēc tam mums uh, arī būs uh, jādod vārds budžetu komisijas pārstāvim. Jā, Morāns kundze, pavisam īsi mēs uh, strādājam ar Portas kungu, un viņš arī teiks noslēgumu vārdus, bet es gribu teikt, ka ņemot vērā to, ko mēs dzirdējām, man rodas vēl viens jautājums, un es vēlētos, lai mēs uh, pēc šīs uzklausīšanas tā vai citādi varētu tomēr saņemt atbildes vai komentārus vai nu pa ēpastu vai citādi, eh, tātad uz šādiem jautājumiem. Tā kā mēs konstatējam, ka globalizācijas eh, fonds ļauj nodrošināt individuālu darbinieku pārkvalifikāciju, uh, vai ir konstatēta globalizācijas fonda ietekme uz mūža izglītības īstenošanu uzņēmumos? Vai globalizācijas fonds ir uh, pieprasījis, teiksim, lai uh, tiktu adaptēta mūža izglītības politika uzņēmos jau pirms atlaišanas, un vai mēs varētu strādāt vēl efektīvāk, un varbūt tad mums būtu mazāk pieteikumu, ja mēs varētu uh, veiksmīgāk īstenot uh, mūža izglītības programmas, un varbūt, ka tieši tāda būtu tā sociālā politika, un no mums sagaida darba ņēmēji. Tagad vārds sportas kungam. Paldies, priekšsādātājs kundze. Es gribētu vispirms pateikties visiem mūsu viesiem, kur uzstājās. Es domāju, ka šī uzklausīšana bija ļoti liederīga, uh, lai iegūtu informāciju un galvenokārt informāciju par to, kādas atšķirīgas prakses ir dažādajās, uh, um, dažādos līmeņos un dažādās valstīs, kas iesniedz pieteikumus globalizācijas fondam. Uh, Viena lieta ir skaidra, fonds ir nepieciešams. To mūsu viesi noteikti skaidri uzsvēra, vismaz man tā likās, un mana atbild būtu tāda, ka šis fonds, protams, ir ļoti īpašs fonds, un uh, tas, protams, ir veidots savādāk nekā, piemēram, sociālais fonds. Tā tiešām ir, ka uh, pasākumi abos fondos var būt līdzīgi, un tomēr šis fonds tika izveidots eh, nevis tāpēc, lai kāds, kas ir zaudējis darbu, varētu pārkvalificēties un pēc tam atrast jaunu darbu, bet šeit eh, galvenokārt ir runa par masveida atlaišanām un par situācijām, kur tiešām ir uh, tāds kā pats sabrukums sociālā ekonomiskā ziņā kādā reģionā uh, tieši masveida atlaišana rezultātā, un tāpēc uh, tā ir tāda ļoti konkrēta atbilde uz konkrētām problēmām. Līdz ar to pieteikumi arī tiek ļoti individuāli izskatīti. Mēs dzirdējām, ka uh, šis fonds varētu būt tāda kā laboratorija, un varbūt, ka tas nemaz nav tik nepareizs apgalvojums. Tas ir pareizi, un ir tā, ka pasākumi, eh, kurus eh, šis fonds padara iespējams, varbūt uh, var tā kā uh, būt ļoti līdzīgi sociālā fonda pasākumiem, tā kā tāda konkurence veidojas, un, bet tas ir iemesls, kāpēc globalizācijas fonds ir jāpatur atsevišķi no sociālā fonda un kāpēc katrā gadījumā ir jāvērtē fonda izmantošanas nepieciešamība. Tātad katrā gadījumā līdz 2013. gadam tas viss vēl ir jāpagarina, jo tā ir problēma, ko visi pieminēja Un vēl mums ļoti nopietni ir jādiskutē par iespēju, kā jau to teica Portugāls uh, pārstāvis, uh, uh, ka šis fonds ir nevis līdzeklis bez līdzekļiem, bet ka tas ir jāveido kā fonds, kam ir labs līdzekļu nodrošinājums ar atbilstošām budžeta pozīcijām, sākot ar nākamo budžeta plānu. Un kas vēl ir svarīgi e, no, manas, no mana viedokļa, ir šis te termiņu jautājums. Es nedomāju, ka e, problēmas pastāv tikai vienā jomā. Visi noteikumi, kas ir šajā globalizācijas fondā, e, ar visiem šiem noteikumiem var tomēr saīsināt šo laika posmu starp brīdi, kad uh, parādās informācija, ka būs masveida atlaišana līdz pat brīdim, kad tiek saņemta nauda. To var darīt tā, ka um, šajā te laikā, kad. Uh, tātad šis posms tagad vēl ir 6 līdz 11 mēneši, um, un šo laiku, es domāju, var saīsināt. Šeit var zināmus uh, um, zināms izmaiņas veikt un tādējādi šo laiku saīsināt. Turpat nav jāveic regulas grozījumi, tas tikai vienkārši ir atbilstoši jāinterpretē, tos dalībvalstīm ir jādara. Un tā ir iespējams ne tikai saīsināt uh, šo te laiku, ko arī komisijas pārstāvs uzsver, ko, tā, ko komisija vēl saīsināt, uh, Tātad, eh, kad tiek iesniegts eh, pieteikums komisijā, tad tas ilgst 82 dienas, man liekas, ka to vēl varētu saīsināt. Bet arī parlamenta līmenī, manuprāt, mums ir jācenšas panākt vienkāršojums. Es domāju, ka šeit 50% eh, laika kāds tagad tiek patērēts, arī var tikpat labi atrast atbildi. Tātad laiku var saīsināt uz pusi. Uh, joprojām šis eh, laika periods ir pārāk ilgs. Ir arī virkne citu aspektu, bet mēs pie tā noteikti vēl atgriezīsimies. Šis debats bija ļoti interesantas, ļoti daudzveidīgs, un paldies visiem par dalību. Budžet, uh, bu, paldies budžeta komitejas priekšsādātājs un budžeta komitejas deputāti, protams, strādā visi kopā, un mēs nodarbinātības komitejā domājam, ka tas ir tāds labs pamats mūsu turpmākam darbam, un mums būs, protams, vēl iespēja diskutēt par jūsu referents sagatavotiem priekšlikumiem. Tagad es saku jums paldies, un jums ir. Uh, jāpāriet pie balsojuma un uh, ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk. Bien, mes chers collègues, donc je propose. Tie kolēģi ierosina atsākt darbu uh, budžeta komitejas deputātiem. Lūdzu arī ievērot klusumu. Vispirms es gribētu atgādināt, pirms mēs pārējām pie balsojuma, Tātad vakardien koordinātoru sanāksmē mēs nolēmām par referentu iecelšanu. Tas būs mūsu pastāvīgais referents par finanšu plānu, kurš būs atbildīgs par ziņojumu par elastības instrumentu izmantošanu, lai palīdzētu banāna audzētājiem un uh, speciālais referents, kas ir atbildīgs par aģentūrām, būs uh, arī atbildīgs par jauno tehnoloģiju aģentūru es atzinumu. Tāpat mēs nolēmām piešķirt Jutai Haugai kā pirmai viceprezidentei uh, ziņu atzinumu par uh, komisijas budžetu 200, 2011. gadam un visu komiteju pārstāvi tiks uh, apzināti tuvākā laikā, lai viņi mūs informētu par uh, šo komiteju viedokli, par Sidonijas ziņojumu, kas tiks izskatīts uh, jūnijā. Uh, par uh, to, kādas uh, vadlīnijas atbalsta parlaments runājot par uh, budžetu, ko mums prezentēja vakar Levandovska kungs, pirms, pirms mēs izskatām šo budžetu detalizētāk. Tālāk par delegāciju nosūtīšanu budžeta komitejā mums ir uh, daudzi deputāti izteikuši interesi uh, piedalīties mūsu delegācijas braucienā uz uh, Palestīnu. Un šeit ir paredzēti septiņi deputāti, bet līdz ar to tiek izsmeltas kvotas uh, citās delegācijās nebūs piedalīties eh, iespējams budžeta komiteja kontrols komitejas braucienā uz Islandi. Es jūs informēju. Varbūt, eh, ka šī informācija rosinās dažus deputātus, kuri vēlētos braukt uz Palestīnu, varbūt padomāt vai nedoties drīzāk uz Islandi un uh, pārbaudīt, kā tad ir situācija ar uh, vulkāna uh, uh, dūmiem. Uh, uh, šeit nav bijusi līdz šim īsta skaidrība par mūsu atzinumu par stratēģiju 2020. Katrai parlamenta komitejai bija lūgts dot savu ieguldījumu parlamenta atzinumā, un man šķiet, ka tas šis atzinums tiks noformēts kā rezolūcija, ko kopīgi iesniegs grupu priekšsēdētāji plenārsēdē. Bet, protams, vajag šo rezolūciju vēl sagatavot, un tādēļ koordinatoriem vajadzētu padomāt par to, ka šis uh, provizoriskais ziņojums, ko prezentēs Raimers Bēge par uh, Uh, finanšu plāna vidusposma pārskatu būs mūsu budžeta komitejas ieguldījums uh, atzinumā par stratēģiju 2020, jo jūs zinat, ka Eiropa dome uh, savā līmenī lēmumu par uh, stratēģiju 2020 pieņems jūnija sanāksmē. Tādi, tāda bija informācija par koordinātoru sanāksmes rezultātiem, un tagad es ierosinu sākt balsošanu, balsošanas seansu un sākt ar Helgas Tripeles ziņojumu. Vēl paziņojums pirms mēs sākam balstot. Esmu visu nakti pavadījis domājot par Helgu. Un tās nav informācija dzeltenai presei, bet gan tā ir ar budžetu saistīta informācija. Jo es uh, atrados viesnīcā, kas ir tepat pretī, un ko var redzēt pa šīs telpas logu. Un pa manas istabas logu es redzēju šo ēku un šo sēžu zāli, un man bija uznācis bezmiegs visu nakti visas uh, sēžu zāles ir apgaismotas, un es visu nakti domāju par Helgu un par budžetu. Un es izmantoju šo iespēju, lai informētu deputātus un parlamenta administrāciju par to, ka tas ir pārsteidzoši, ka mēs tā izšķērdējam elektroenerģiju un vēl pie tam arī uh, radām CO2 emisijas un arī tērējam um, nodokļu maksātāju naudu. Un es ceru, ka nākošajā naktī um, mūsu ēka grims tumstā vairs nebūs tā izgaismota. Tagad aicinu pāriet pie balsošanas. Jums ir balsošanas saraksti izdalīti. Es saprotu, ka mums ir jāstrādā mierīgi, lai neviens nekļūdītos, lai nepielaistu politiskas kļūdas. Mani informē, ka tautas partijas grupa ir pārmērīgi pārstāvēta, ir viens deputāts par daudz. Tātad tas nozīmē, ka es pats nebalsošu, ja kāds ir par daudz, tad kādam ir jāuzupurējas. Ā, man saka, ka esot divi, de, divi deputāti par daudz. Jā. Nu, tad vēl kādam aizvietotājam vajadzētu tad uh, nebalsot. Rūbiga kungs atsakās uh, no savām tiesībām. Vai ar to pietiek tagad viss kārtībā? Vai, vai tagad viss ir kārtībā? Anna, lūdzu. Mums ir viens deputāts bez balsošanas kārtas. Tā tad priekšsēdētājs Salvador, kā tad tiek atrisināt tautas partijas uh, problēma? Pauls Rūbiks un es mēs nebalsojam, un līdz ar to ir atrisināt tautas partijas balsojumu problēmu. Jā? Labi. Haglund kungs arī nebalso, tas atrisina liberāļu problēmu. Tagad pārējām pie balsošanas saraksta. Pirmais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Viens atturas. Pieņemts otrais nē. Ir kompromisa priekšlikums, ko iesniedz Trīpels kundze, un jums ir teksts uz balsošanas rakstā. Kas par? Visi tomēr nebalsto par. Tātad lūdzu celiet rokas, mums jāsaskaita. Diemžēl ne visiem ir balsošanas kartītes, tāpēc jāskaita. 20 par, kas pret. Piecpadsmit pret, tā tad pieņems grozījums. Tagad vai mēs varam uzskatīt, ka viss trešais punkts ir apstiprināts. Nē. Tātad otrais Vērtmans kundzes grozījums ir dalīts balsojums pieprasīts, un man saka, ka pirmā daļa nav iekļauta, un tā ir līdz end figures. Referenti par, pret, kas ir par? Kas pret? kas atturas noraidīt pirmā daļa. Otrā daļa ir iekļauta. Un ir iekļauts arī trešais grozījums jau. Tagad pārējām pie ceturtā grozījuma, kas par pret atturas pieņemts. Piektais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Sastais grozījums. Paldies. Kas pret? Neviens. Atturas. Divi atturas. Pieņemts. Septītais grozījums, ko ies Vogankungs ar mutisku referentes grozījumu. mutisks referents grozījums. Varbūt došu vārdu referentei, lai paskaidro kādu saikni ar Vogenkunga grozījumu. Man saka, ka referenti vēlas atbalstīt šo grozījumu, izņemot pēdējo teikumu un ierosina iekļaut to 14. punktā kā nosacījumus, lai uh, piešķirtu rezervē iekļauto finansējumu bibliotekas uh, darbības nodrošināšanai. Tātad es ierosinu tagad uh, šāda, šādi formulētu grozījumu balsošanai. Kas par? Izskatās, ka ir vairākums. 21 par. Kas pret? tautas partija pret, bet ne tikai. Astoņpadsmit ir pret, bet šis mutiskais grozījums ir apstiprināts. Tagad astotais grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Viens atturs pieņemts. Devītais grozījums. Kas par? pret atturas pieņēmts. Desmitais grozījums. Kas par pret atturas pieņēmts. Salvadors Garīga ir lūdzis vārdu. Paldies priekšsēdētāji. Un saistībā ar 16. pantu. Otra enmienda, que era originariamente señor Vogan, la número 14. Uh, ir uh, līdz šim bijis viens mūsu grupas uh, iesniegums, un pēc tam 14. tika atsaukts, atsaukts bet mēs gribējām ierosināt kompromisu tekstu kopā ar Tautas partiju. Uh,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 Tādā gadījumā, ja šāds būs grozījums, mēs varam atsaukt savu grozījumu. Pogan kungs arī gatavs atsaukt savu grozījumu, jā? Ja? Tātad šis ir divu grupu iesniegts kompromisa grozījums. Mūsu referente vai atbalsta? Vai atbalsta šo kompromisa grozījumu? Kom, uh, referente rāda uh, ka nē, īkšķis uz leju, tā kā Romas cirkā, un tas ir, ro, nāk par sliktu mūsu gladiatoriem. Bet tagad es, man saka, ka tautas partijas gladiatoriem atkal ir viens balsojums, balsotājs par daudz. Nu, tas nozīmē, ka vēl vienam, vienam aizvietotājam nav tiesības balsot. Es uh, uzteicu tautas partijas grupu par to, ka viņi ir tik lielā skaitā šeit klāt, bet balsošanas gadījumā mūs varbūt ir nedaudz par daudz. Tagad es ierosinu balsot par kompromisa grozījumu, ja tā to varētu nosaukt, bet referentes atzinums ir negatīvs. Kas par? Kas pret? Paldies! Ir liels vairākums par, tātad grozījums pieņemts. 15. grozījums, kas par? Kas pret? Atturas? Pieņemts. 16. grozījums, kas par? Pret? Atturas? Pieņemts divi atturas, bet pieņemts. 17. grozījums. Paldies, kas pret. Pieņemts. 18. grozījums, kas par, kas pret, zaļie un liberāļi un portaškungs arī pēkšņi bet tomēr vairākums ir par. 19. grozījums uh, ir savietojams ar 18. līdz ar to par to var balsot. Es nezinu, kāds ir referents viedoklis. Lūdzu, referents kundze, vai jums ir kāds viedoklis par Haglunda kunga 19. grozījumu? Es domāju, ka tas ir ļoti politisks jautājums. Grupām ir jāizlēmj, un es pat atturēšos. Labi, saka priekšsēdētājs. Tātad uh, referenti pakļā, paļaujas uz mūsu gudrību un viedumu. Kas ir par? Lūdzu, skaitiet, jo šis viedums nav īsti skaidrs. Okay. 15. Qui est contre Kas ir pret? Donc 19 contre et abstention. 19 pret uh, un referente atturas, līdz ar to grozījums noraidīts. 20. grozījums Holmājers kundzes Kas par? Referent par. Kas pret? Atturas. Pieņemts. 21. grozījums Homērs kundze. Balsojam divās daļās. Pirmā daļa beidzas ar To Finance Assistance Statutes. Un atkal referenti, a, referenti ir pret Kas par 21. grozījumu pirmo daļu? Kas par? Skaitām. Aha. Nav daudz. Kas pret? Tātad pirmā daļa ir noraidīta, tagad vai ir jēga otrai daļai? Jā, tad balsojam par otro daļu no Welcomes līdz Property Strategy. Arī referenti ir pret šo. Kas par? Kas ir pret? Paldies. Kas atturas? Ir redzams skaidrs vairākums pār. Tātad otrā daļa ir pieņemta. 22. grozījums arī tiek sadalīts divās daļās - calls for uh, līdz future, uh, referent pret, kas ir par. Paldies, kas pret. Paldies, atturas. Pirmā daļa ir pieņemta, tagad otrā daļa. Referente ir par, also calls un transparency, kas ir par. Paldies, kas ir pret? Liberāļi. Jā. Atturas, neviens neatturas. Liberāļi nonāk izolācijā un negūst vairākumu. Grozījuma otrā daļa pieņemta, 23. grozījums atsaukts, tagad ir 24. grozījums. Kas par? Kas pret? kas atturas, neviens pieņemts. 25. atkrīt, bet 26. ir savietojams. Tātad 26. Vogan kunga grozījums. Kas ir par? Referenti par. Kas ir pret? Paldies, atturas. Neviens pieņemts grozījums. 32. punktā 27. grozījums Hāglunds un Alvaro iesnieguši, un tam ir mutiskais grozījums vēl iesniegts. Jūs priekšā ir teksts eh, iekļaut tai pašā pielikumā EMAS ziņojumā informāciju par to, kādu ietekmi eh, CO2 izmešu jomā dod parlamenta ēkas Strasbūrā, Briselē, Luksemburgā, kā arī uh, transporta izdevumu. Kas ir par? Kas ir par šo uh, nospiedumu? Es šobrīd neizsaku nekādus komentārus ar priekšsēdētājs. Kas pret? Tā tad ir redzams vairākums ir pār. Tautas partija gan neinteresēs par šo nospiedumu. 27 pieņemts, 30, 28 grozījums. Kas par? Kas ir par referents 28 grozījumu? Lūdzu, skaitiet. Kas ir pret? Paldies, atturas, noraidīts. Līdz ar to 20, ir jābalso par 29. grozījumu tā kopumā. Nē, es atvainojos. Ir jā, jābalso pa daļām, jo 28. grozījums ir noraidīts. Tagad tā tad pirmā daļa, without changing the current rules, referenti ir par. Kas ir par? Kas pret? Atturas? Pirmā daļa ir pieņemta. Tagad otrā daļa. Ir svīt, ierosinājums svītrot pēdējo teikumu. Referenti ir pret. Kas ir par e, šā teikuma svītrošanu? Lūdzu, skaitiet. Tā tad ir gan liberāļi, gan daļa no tautas partijas, gan konservatīvie. Kas ir pret? Sociālisti arī pamostas. Septiņpadsmit ir par un sešpadsmit ir pret. Līdz ar to grozījuma otrā daļa ir pieņemta un ir svītrots pēdējais teikums. 30. grozījums ir eh, kas par? Skaitiet vēlreiz. Kas ir par Vogan kunga 30. grozījumu? Kreisie plus liberāli. Septiņpadsmit. Kas ir pret? Jāsāk, jābalso vēlreiz, es atvainojos. Kas ir par šo grozījumu? Divdesmit viens. Līdz ar to tas ir pieņemts. 21 uh, eh, deputāts par Haglunda 31. grozījums. Kas par? Kas pret? Paldies, atturas pieņemts. 32. grozījums, kas par? Paldies, kas pret? Paldies, atturas, pieņemts. 33. grozījums. Tā kā 32. ir pieņemts, tad pirmās divas daļas atkrīt, bet mums ir jābalso par trešo daļu. Uh, The service is responsible. Referenti ir pret. Kas ir par? Kas ir pret? 19 pret, 18 par, neviens neaturas, līdz ar to noraidīts. 40. punktā. Nu, es atvainojos, tad jābalso vēlreiz. Vai visiem ir balsošanas kartas? Visiem ir balsošanas kartītes. Nu, tad balsosim elektroniski. Donc, je mets au voie. Tā tad es uh, ierosinu balsot par 33. grozījuma pēdējo daļu. Sākam balsot. Ā, es pats tad nemaz nebalsoju, jā, es atvainojos. Beidzam balsot. Atkal tāds partijai viens par daudz. Rezultāts ir čet, 21 pār 19 pret. Jā. Tautas partija balsoja pret. Nē, par. Jā bet vienalga ir pieņēmums. 20 pret 19. Grozījums tātad ir pieņemts. Pārējām pie 40. punkta. 34. grozījums. Kas par? Kas pret? Balsojam elektroniski. Sākam balstot. Es nebalsoju. Beidzam balsot. 23 pār 17 pret grozījums pieņemts. 35. ir atsaukts un 36. atkrīt, ja 34. pieņemts. 37. grozījums tagad divās daļās. Pirmā daļa highlights un urgency referente par, kas ir par. Balstojam elektroniski, atvieglosim sev dzīvi. Lūdzu, sākam balstot. Be, sākam balstot, beidzam balstot. 22 pār 18 pret pieņēmta pirmā daļa, tagad otrā daļa. Referenti ir pret. Kas ir par? Kas ir pret? Vairākums ir pret. Noraidīt otrā daļa. 38. grozījums Fernandes kunga ziņo, grozījums divās daļās. Pirmā daļa requests to deepen the study regarding fixed, fixed costs. Referenti ir par, kas ir par. Lielais vairākums. Kas ir pret, atturas, pirmā daļa ir pieņemta. Tagad otrā daļa, par, e, šeit referenti ir pret. Kas ir par? Lielais vairākums, kas ir pret? Bet uh, otrā daļa ir arī pieņemta. Referenti ir norākusi izolācijā. 39. grozījums ir atsaukts, tagad 40. grozījums. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. Tagad uh, noslēguma balsojums. Uh, balsosim elektroniski. Sākam balsot. Paldies. Beidzam balsot. Tā. 36 pār, 4 pret un neviens nav atturējies. Apsveicam Helgu Tripeli un paldies deputātiem. Gribu norādīt, ka atbilstoši uh, noteikumiem mēs pievienojam šim balsojumam deklarāciju, kas tika panākts trialogā ar komisiju un padomi, un to es jums nolasīšu. Eiropas parlaments, padoma un komisija ir ņēmuši vērā bāžas, kas paustas uh, kopienu uh, no tiesas puses un revīzijas palādes un uh, reģionu komitejas un sociālo un ekonomisko lietu komitejas uh, puses uh, vēstulē, kas nosūtīta uh, parlamentam par jauno budžeta procedūru un ir īpaši pār uh, samierināšanās komitejas darbu un ierosina, lai uh, institūcijas tiktu tieši uh, rakstiski nosūtīt uz samierināšanās komiteju savas piezīmes uh, par uh, padomas uh, pozīciju un par. Uh, parlamentu grozījumiem. Tātad kopīga deklarācija par uh, budžeta uh, projektu un darbu saistībā ar citām institūcijām. Tagad mums ir paredzēts balsot par uh, Jutas Haugas priekšlikumu. Trīs atzinumi. Te ir uh, Viens saistībā ar Eiropas uh, vērtspapīru un tirgus iestādi, Eiropas banku iestādi un Eiropas apdrošināšanas un fondēto pensiju komiteju. Varbūt mēs varam blokā balsot par šiem trim atzinumiem, ja nav iebildumu. Tad par šiem trīs atzinumiem. Vai varam balsot blokā jūta? Pavisam īsi. Grozījumi, mutiskie grozījumi un arī citi grozījumi uh, ir tādi, kas izriet no mūsu diskusijām un vienlaikus tās ir arī atbildes uz jautājumiem. Man ir tikai viena lieta. Salvadors par to runāja. Proti, ka Eiropas tautas partija uh, grib vienmēr iesniegt vienu un to pašu grozījumu, un Giovanni Kolīno to arī iesniedza. Uh, Eh, sociālistu un demokrātu grupa pēc tam vēlreiz iesniedz mutisku grozījumu, to mēs visu rakstiski esam saņēmuši, bet es gribētu šim mutiskajam grozījumam iesniegt vēl vienu mutisku grozījumu, proti, lai mēs ar Raimeru Bēgi tad būtu saskaņojuši savas pozīcijas. Un, uh, Tāpēc es negribētu, lai šeit ir tiek, tiek runāts par vidusposma pārskatu, bet vienkārši par pārskatu. Tātad midterm vajadzētu svītrot šajā formulējumā. Tātad tad mēs sakam atkārto aicinājumu sniegt pārskatu par tagadējo daudzgadu finanšu schēmu. Un tad mēs būsim saskaņojuši mūsu pozīcijas ar pārējiem uh, jautājumiem. Paldies! Tad mēs tagad varam arī balsot blokā. Labi, tad es aicinu balsot blokā, ņemot vērā šo mutisko uh, jutas grozījumu. Kurš ir pār? Paldies, pret. Atturas. Neviens neaturas. Tā tad trīs atzinumi, līdz ar to ir uh, pieņemti. Sveicam Jutu. Tālāk mums ir uh, Giovanni Lavies atzinums par uh, KLP nākotni, ja tāda būs, pēc 2003. gada. Mums ir daži grozījumi. A, ko? Tātad pirmais grozījums. To iesnieguši liberāļi. Uh, referents par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. C apsvērums. Trīs grozījumi. Pirmais tie paši iesniedzēji. Referents par. Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. Trešais grozījums atkrīt, jo otrais tika pieņemts. Turpretim ceturtais grozījums, ko iesniedzis Vertmanas kundze, ir savietojams. Referents ir pret, kurš par? Labi, tad pārbaudīsim elektroniski, jo uh, ir tātad viedokļu atšķirība. Sākam balsot, beidzam balsot. Tā tad elektroniski balsojam. Es nebalsoju. Tā, aparātam ir grūti sarēķināt. Tā, tad 15 pār 23 pret noraidīts. Pārējām pie piektā grozījuma iesniegus Grelie kundze, referents par, kas par Daudzi, izņemot Grelie grupu, eh, Grelie kundzes grupu, kas pret? À, tomēr ir pret. Tā tad ir pret. Atturas. Neaturas neviens. Tā tad pieņemts. Grelie kundze iesniegusi grozījumu numur 6. Uh, dalīts balsojums. Pirmā daļa kas uh, beidzas ar vārdiem where is figure. Uh, referente nav devusi savu viedokli, referente ir par tātad. Kas par šo grozījumu? Par pirmo daļu. Uh, kas pret? Zaļie ir pret, atturas. Tātad pirmā daļa ir pieņemta. Otrā daļa referente pret, noslēdzot ar vārdiem, emphasizes farmers angļu valodā. Kas par? Pret, Uh, labējie vairākumā un arī kreisie nedaudz. Tātad noraidīts. Noraidīts. Septītais grozījums, Grelie kundze, ļoti aktīvi šajā uh, jautājumā arī dalīts balsojums pirmā daļa, uh, kas beidzas ar vārdiem Where is GDP angļu valodā, referents par, kas par. Pateicos pret. Atturas. Zaļie atturs. Pirmā daļa pieņemta, otrā daļa atkal vārdu emphasizes products referents pret, kas par. Elektroniski pārbaudīsim, sākam balsot elektroniski. Paldies, beidzam balsot. Man šķiet, ka bija 15 par, bet uh, es nesaprotu, kas tur notika ar datoru un ar iekārtu. Tā tad uh, sākam balsot atkal, vēlreiz balsojam. Beidzam balsot. 12 pār 20 pret. Tā tad noraidīts. Astotais grozījums atkal Grilie kundze, referente par, kurš par? Pret. Eh, zaļie un liberāļi bet tomēr mazākumā, kas atturas, tātad pieņemts. Devītais grozījums, liberāļu grozījums. Referente, referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts. Eh, savietojums ar desmito, eh, referents par, kas par, pret, atturas, pieņemts Pieņemts. 11. grozījums atkal liberāļi iesnieguši, atkal dalīts balsojums, pirmā daļa, tātad vārdi while common, referents par, kas par, pret, atturas, pirmā daļa pieņemta, otrā daļa, šoreiz uh, referents pret, tātad tur ir vārdi ensuring seasons, kas par, pret. Lielākais vairākums pret. Otrā daļa tātad noraidīta. 12. grozījums iesniegus Duran kundze atkrīt, ja 11. ir pieņemts, bet tas tikai pa pusē pieņemts. Vai mēs uzskatām, ka Duranas kundzes grozījums atkrīt? Tātad puse Duran kundzes atkrīt. Tātad Duran kundzes vīrs. Labi. Vai referents mums varētu paskaidrot, vai 12. grozījums tātad ir atkritis vai nav? Man saka, ka Durankundas uh, grozījums atkrīt uh, ar nožēlu gan. Treš, 13. Vērtmanas kundas grozījums ir savietojams ar 11. savukārt, referents ir pret, kas par? pa uh, kurš pret? Lielākais vairākums pret atturas, tā tad. Uh, Noraidīts. Nav pieņemts. Tālāk mums ir mutisks grozījums. A, ko iesniedz references pieņemu. Jums šis grozījums ir uh, uh pielikumā pēc vārdiem it is necessary, tātad nepieciešams. Jāpievieno vārdi izvairīties no uh, KLP renacionalizēšanas un jānodrošina KPL finansēšana eh, kudīgā veidā. Kurš par? Pret? Liberāļi? Un vēl daži? Atturas? Zaļie atturas. Labi. Nav nekādi apakš grozījumi. Trešais punkts, divi grozījumi. Olmajers kundze, uh, referents par 14. grozījums. Kurš par šo grozījumu? Pret. Elektroniski pārbaudīsim. Es atvainojos, bet pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot, elektroniski beidzam balsot. 19 pār 20 pret. Tā tad noraidīts. 15. Vetmans kundz grozījums referents pret, kurš par? Kas pret? Vairākums pret, tā tad noraidīts. Pārējiem pie 4. punkta. Kompromisa grozījums B, lai aizstātu 16. grozījumu. Jums ir eh, grozījuma teksts. 16. un 17. atvainojos. Kurš par? Pret. Atturas. Četri atturas. Tā tad pieņemts. Un tas aizstāja 16. un no 17. grozījumu. 18. Džurāna kundzes grozījums referents pret. Kas par? Pavisam maz roku. Pret. Vairums. Tā tad noraidīts. 19. Džurāna kundzes grozījums referents joprojām ir naidīgs. Kas par? Tie paši, kas pret, atkal tie paši. Tā tad atkal noraidīts. 20. Uh, eh, referents pret, kurš par, tie paši. Es atvainojos, atvainojos, saka priekšsēdētājs, es sajaucu. Tas ir eh, Jensens kundzes grozījums 20. kuru atbalsta Duran kundze un eh, Jensens kundze. Bet ar šo divu grupu balsojumu droši vien nepietiks. Kas pret? Lielākais vairākums ir pret. Tā tad maz, mazākums ir sakauts un 20. ir noraidīts. 21. Abād kungs un Grunī kundze referents par, kurš par? elektroniski pārbaudīsim, jo šeit ir viedokļu dažādība liela. Beidzam balsot. 23 pār 16 pret pieņemts. Un tagad 22. pēkšņi atkrīt. Sastais punkts, 23. grozījums, 24. un 25. tos visus aizstāja kompromisa grozījums C. Kas ir jūsu priekšā? Kas par šo kompromisa grozījumu C? Paldies, pret! viens pret, viens atturs, tātad pieņemts. Un paliek, uh, at, atliek balsot par 26. Jensens kundzes grozījumu. Kurš par? Referents ir par. Paldies, kas pret? Viens pret, atturas, neviens neatturas. Tātad grozījums pieņemts. Līdz ar to mēs balsojam elektroniski, galīgais noslēguma balsojums par dokumentu, sākam balsot, beidzam balsot, beidzam balsot, un rezultāts ir 33 pār 2 pret un 3 atturs. Sveicam referentu Lavie kungu. Un tagad mēs pārējam Pie 18. punkta Šurjana kungam nav nekas mums ierosināms. 19. punkts, mankas punkts. Viņš, viņam nav nekas arī atkal ierosināms, nekādi pārnesumi. Bet mums tagad atliek vēl balsot par Vladimira Vankas kunga ziņojumu Par budžeta grozījumu numur 1 2010 Eiropas parlaments. Tātad. Kontekstā, kas ir nedaudz īpašs, jo šobrīd uh, korepērs balso. Tātad mums ir divi risinājumi risinājums, kas būtu juridiski, ievērojot eh, noteikumus, visdrošākais. Tas ir nogaidīt korepēra balsojumu. Tas nav risinājums, ko es jums iesaku tomēr. Es ierosinu balsot, ņemot vērā, zinot, ka mūsu balsojums būs atkarīgs no tā, kas notiks korepērā. Mēs esam uh, sazinājušies, tātad uh, referents un arī priekšsēdētājs ar Korepēru, un mums ir labs iemesls uh, domāt, cerēt, ka Korepēra balsojums atbildīs tāds pats kā mūsējais, un tas nozīmē, ka mēs plenārs sēdē maijā varētu balsot par šo dokumentu un varētu izmantot tos uh, uh, pasākums, kas būs paredzēts šajā budžeta grozījumā, tātad ar 1. jūniju, tātad vienu mēnesi vēlāk nekā mēs cerējām. Un eh, te ir paredzēts eh, palielināt eh, parlamentu finanšu līdzekļus personālam un darbībai, tātad ņemot vērā to, ka Lisbonas līgums ir paplašinājis mūsu darbības ietvars. Ja mēs nebalsosim šodien, tas nozīmē, ka mēs atkal mm, kavēsimies, un tāpēc es domāju, ka, ja jūs neiebilstat, būtu labāk, ja koordinātori neiebilst, balsot šodien. Tātad par to, uh, Eh, par šo priekšlikumu, nestoties to, ka korpērā arī notiek balsojums. Mums nav šeit nekāda iesniegta grozījuma. Es atvainojos, ir viens grozījums. Es atvainojos, ir. Tā tad ir grozījums, ko iesniegusi Helga Tripele, kura arī grib runāt, lai pastāstītu šo grozījumu. Paldies priekšsēdētāji. Es tikai gribēju paskaidrot, kāpēc es iesniedzu šo grozījumu, jo manā grupā bija liels debats par šo jautājumu, kā jūs varat iedomāties. Varbūt citās grupās eh, tas arī notika līdzīgi, un tāpēc es iesniedzu šo grozījumu, lai tiem, kas ir pret, uh, lai viņi varētu paust savu politisko gribu. Tātad es pati esmu par uh, šo pirmo uh, daļu šogad, bet es gribu, lai jūs saprastu, kāpēc man tomēr nācās iesniegt šo grozījumu. Très bien. Merci, Elga. Paldies, Elga. Vai referents grib izteikties par šo grozījumu? Ďakujem, pán predseda. Ja som včera navrhol mojej politickej skupine presne to isté, čo ste povedali. Paldies, priekšsādātāji. Vakar es mūsu politiskajai grupai piedāvāju to pašu, ko jūs teicāt, proti, ka mēs šodien balsojam par šo budžeta grozījumu. Es domāju, ka tas ir vienīgais veids, kā rīkoties, un arī tikai pāris piezīmes. Gadījumā, ja mēs apstiprināsim šo budžetu tagad, eh, maijā, Eiropas parlamentā, tad tas nozīmē, ka mums būs eh, mazāks pieaugums par 1 miljonu eiro, bet 1.1 eh, asistenti, bet arī citi darbinieki šeit ir būtiski, un tas ietekmēs 2011. gada budžetu. Un Un tad šis maksājums būs uh, augstāks, uh, kā šajā piedāvātajā projektā. Bet paldies par jūsu priekšlikumu, un es domāju, ka tiešām šodien būtu jābalso par šo dokumentu. Merci, merci, monsieur rapporteur. Paldies referentam. Uh, kāds ir jūsu viedoklis par Tripels kundzes atz, uh, grozījumu negatīvs? Tātad jūs esat pret to, Fernandes kungs? Jā, prezident. Paldies, uh, priekšsēdētāji. Mēs arī uzskatām, ka Šodien par to ir jābalso. Mēs jau tāpat esam jau nokavējušies. Varbūt, ka tas nav mūsu dēļ, bet šis jautājums noteikti ir pēc iespējas drīzāk jāatrisina. Tāpēc um, mēs uzskatām, ka jūs rīkojāties pareizi, priekšsādātāja kungs. Un uh, koordinātoru vidū mēs jau šādu pozīciju pieņēmām. Kas attiec uz uh, grozījumiem, mēs esam pret zaļo priekšlikumiem, jo tās saistības, kuras mēs uzņēmāmies, tās mums ir jāsaglabā. Paldies, labi, tad mēs varam ķerties pie balsošanas. Es aicinu balsot tātad par šo vienīgo grozījumu, ko iesniegusi Tripels kundze. Uh, referents ir pret, kurš ir par šo grozījumu. Paldies. Alvaro kungs. Jā, jā, jā. Jums ir tiesības, ir jūs, mums ir jāpieskait jūs. Kas ir pret? Atturas. Viens atturas. Tā tad noraidīts. Balsojam par rezolūciju. Jā, tā tad balsojam par uh, ziņojumu. Varbūt elektroniski mēs varētu darīt, eh, lai tā svinīgāk nobalsotu par šo dokumentu kopumā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit viens pār, trīs pret, divi atsurs. Sveicam Vladimiru Manku. Vairākas hipotēzes. Tātad, ja korepērs gal galā nenobalso, tāda hipotēze pastāv, viņi var atlikt balsojumu, tad es nevaru mūsu balsojumu plenārsēdē nodot, jo padomē jāizsakās vispirms. Uh, Tātad eh, šī iespējamība, ja korepēls balso un balso atbilstoši mūsu balsojumam, tad mēs varam ievērot to grafiku, tātad un eh, mējā, mājā likt to plenāsēdē, un tad 1. Eh, jūnītis sāk darboties. Ja korepēls nobalso kaut kā atšķirīgāk, savādāk, tad mums būs nepieciešama samierināšanās sēde. Tātad skatīsimies, redzēsim. Un man arī saka, ka korepēls ir nolēms nebalsot šodien. Tā tad mēs ieliekam šo savu balsojumu leduskapī. Labi, labi, tā sanāk Salvadors. Bueno, esa, esa información desde luego no nos la esperábamos ninguno, pero en cualquier caso. Priekšsēdētāji, šī informācija mūs eh, jau nemaz tik ļoti nepārsteidz. Būs ārkārtas transporta padome 4. maijā, un es ceru, ka padome tad eh, pozitīvi apstiprinās šos budžeta grozījumus, bet mums ir laiks vēl līdz trešajam. Jā, bet atkal būs nepieciešama jauna korepēra sēde, lai. Uh, eh, Tātad, lai tas aizietu atkal pie ministra līmenī, nepieciešams jauns korepērs, portašs kungs, par šo pašu punktu. Tā, e... Jā, tikai jautājums, jo es to nezinu. Ja tagad plenārsēdē tiek atlikts balsojums, tad kā tad tas eh, nu, izskatās ar budžeta grozījumiem, vai tie tad eh, ar 1. maiju, ar atpakaļošu datumu sāks darboties? Es domāju, ka nē, es un referents mēs domājam, ka nē. Tas, eh, protams, ietaupīs budžeta līdzekļus. Labi, Tā tad neļausimies, lai tas mūs uh, attur strādāt. Līdz ar to mēs esam noslēguši balsošanu. Es atvainojos, mutiskais jautājums mums vēl bija. Tā tad mums uh, šis jautājums, par to mēs uh, sākām runāt vakar. Referents mums ir nodevis pēdējo versiju tātad savam mutiskajam jautājumam. Pēc tam, kad viņš bija saņēmis eh, daudz dažādus uh, ieteikumus no sociālistu grupas tīpaši, un es tagad došu tūliņu Fermkungam vārdu, kurš ir lūdzis vārdu. Jorāni, jums vārds tātad. Have... Paldies, mēs piedāvājam Raimaram Bēgam divas nelielas izmaiņas viņa tekstā un es eh, ceru, ka tās viņš varēs pieņemt. Iemesls pirmajam eh, priekšlikumam ir tas, ka mums joprojām liekas, ka jāuzsver, ka šis mutiskais jautājums ir ne tikai saistīts ar Lisabonas līgumu, bet arī ar citu perspektīvu, un tā ir tā vispārīgākā perspektīva par griestiem un par šo problēmu, un tāpēc mēs gribētu ieteikt eh, nosaukumā, tātad jautājumu nosaukumā, likt punktu pēc 2013. gada, proti. Uh, mēs eh, pieņemam šo te pārskatīšanu, review, nevis revision, tātad eh, mēs pie, pieņemam Raimera priekšlikumu eh, lietot review, tātad nosaukums būtu daudzgad finanšu schēmas 2007-2013 pārskatīšana punkts. Tas ir pirmais priekšlikums, tādu nosaukumu mēs gribētu. Un otrkārt, ja jūs paraugāties uz piekto pantu, tad piekto rindkopu, kas sākas The Lisbon Review, uh, Tas ir tāds valodniecisks grozījums varbūt. Šeit iekavas beigās uh, ir ielikts, un tāpēc var izskatīties, ka mēs varbūt uh, cenšamies uh, uh grozīt ziņojumu par starpiesāžu nolīgumu darbību, bet to mēs nevaram mainīt, jo tas ir uh, cits, uh, tas ir cits ziņojums. Tātad mēs gribētu ieteikt tādas valodnieciskas izmaiņas, proti, ka šis pants ir tāds, ka Lisabonas pārskatīšanā ir jāpieņem, jāizskata pārmaiņas saistībā ar starpiestāžu nolīgumu, un um, tātad uh, tātad tā līdz 2013. gadam. Tātad uh, tas pats it kā tiek pateikts, bet skaidrāk. Paldies! Un es uh, no referents žestiem redzu, ka viņš ir par šiem diviem priekšlikumiem. Labi neviens vairāk nevēlas izteikties, tādā gadījumā vai mēs varam uzskatīt, ka mēs esam uh, vienprātīgi noskaņoti, nē, Portaškungs? Viņš arī piekrīt. Portaškungs uh, paceļ roku, lai pateikt, ka viņš piekrīt. Ļoti labi. Tā tad aicinu balsot par šo mutisko jautājumu, kurš ir par šādu tekstu redakciju. Pret. Viens pret atturas. Sveicu referentu un pateicos visiem uh, budžeta komitejas dalībniekiem, kas uh, piedalījās uh, šī teksta izstrādē. Tā, tad es domāju, ka tagad gan mēs esam beiguši balsošanu, un mums vēl ir citi punkti, kas būtu ātri jāizskata. Banāni, 21. punkts. Mums ir bijusi pirmā viedokļa apmaiņa diezgan ātri, tā notika Strasbūrā, bet puse budžeta komitejas eh, dalībnieki nevarēja ierasties vulkāna izvirduma pēc un nevarēja piedalīties šajās intensīvajās debatēs par banāniem. Tātad te ir runa par budžeta grozījumu numur 3 eh, 2010. gadam. Eh, Šurjānkungs Vai jūs gribētu sniegt kaut kādu informāciju referentu kungam vārds? Thank you, Mr. Chairman. Uh... Paldies, priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, tikai pavisam īsi. Gribu teikt, ka es jau paudu savas uh, izjūtas jau Strasbūrā, un man bija drīzāk tāda noraidoša attieksme. Uh, nevis par banāniem, bet par šo te priekšlikumu par grozījumiem. Es jokoju, sakot, ka banānam ir forma, kas man atgādina, kā to sauc, to, ko aizmet un kas atgriež, tātad bumerangu droši vien domā Surjānkungs. Un tāpēc es domāju, ka mūsu pozīcija būtu jābūt negatīvai. Kāpēc? Tā ir papildus izdevumi. Un parasti elastības instruments ir tāds instruments, kas tiek izmantots, lai um, sniegtu līdzekļus jaunām lietām. Bez elastības instrumenta, tātad, ko varētu izmantot, uh, šajā priekšlikumā tas tiek piedāvāts, bet tas ir ļoti zems procents. Un priekšlikums Uh, skar, piemēram, pilotu projektus. Un uh, atcelt pilotu projektus, kas tiek apstiprināti pirms vairākiem mēnešiem, tas var vienkārši iznīcināt šos pilotu projektus, un tāpēc izdevumi atlikašajos uh, pilotu projektos var būt tik nelieli, ka tas nogalina visu šo ideju, tāpēc nav uh, gudri izmantot šo naudu citiem mērķiem. Tāpēc saskaņā uh, ar um, zināmām skaņām, padome nebūšot uh, īpaši laimīga dot kādu centu pat uh, no rezerves, kaut kādas līdzekļas no rezerves, un tāpēc uh, viedokļi būs pilnīgi atšķirīgi padomē un parlamentā. Un šajā gadījumā saskaņā ar jauniem noteikumiem labākais risinājums būtu nepanākt nekādu vienio, vienošanos, un tad būtu jauns komisijas priekšlikums. Es neko neesmu dzirdējis, gribēju tikai uh, informēt tos kolēģis, kas nevarēja būt Strasbūrā. Netika teicis sākotnējās uh, diskusijās nekas pret šo ideju, es pat guvu atbalstu no citām grupām. Uh, Un līdz šim brīdim es joprojām saglabāju savu pozīciju, kas sastāv no diviem punktiem. Pirmkārt, nogaidīsim, kādi būs rezultāti padomē, un ja mēs uh, zināsim viņu viedokli, tad mēs varēsim lēmt. Un ja viņi nav gatavi izmantot elastības instrumentu, tad es piedāvāju uh, nepanākt vienošanos. Bet, ja padomas pozīcija būs atšķirīga, uh, tad mēs uh, arī izlemsim, kā mēs rīkosimies. Tātad uh, es nedomāju, ka būtu saprātīgi tagad balsot. Oui, il n'est pas prévu de voter. Hein. Nav jau arī paredzēts balsot. Tagad komisijas pārstāvis ir lūdzis vārdu, un tā kā es viņām sagādāju vilšanos atteikdams iespēju uzstāties, tagad es dodu vārdu aizstāvībai. Paldies, priekšsēdētāji kungs, par šo iespēju. Es tikai vēlējos uh, atgādināt, uh, runājot par šo budžetu korekciju, ka 2009. gada rudenī tika iesniegta vēstule prasot uh, paredzēt jaunu budžeta līniju kas noteica atbalstu AKP valstīm banānu ražotājām, uh, lai mazinātu negatīvo ietekmi, kas uh, rastos no nolīgumiem, par ko bija panāktas uh, vienošanās um, daudzpusējās sarunās. Toreiz vēl nebija īsti zināms, kāda būs šī vienošanās, jo tā tika noslēgta decembra vidū, bet komisija jau saulaicīgi informēja par to, kāda budžeta ietekme tam varētu būt, un 2010. gada budžetā vēl bija paredzēts 75 miljoni um, rezervē tagad ir, uh, bija apstiprināts 2010. gads, un tagad komisija centās identificēt finansējuma avotu šiem pasākumiem, kur ir runa par 190 miljoniem uh, laika posmā 2011. 13. Uh, gadam, 75 miljoni ir paredzēti 2010. gadam, jo tas būs pirmais gads, kad šīs AKK valstis uh, jutīs uh, šo nolīgumu negatīvo ietekmi. Um, saskaņā ar to, kas ir paredzēts starp uh, iestāžu nolīgumā, komisija ir noskaidrojusi vispirms iespējas uh, uh, gadā izmantotu uh, apropriācijas no attīstības programmām, kas paredzēts trešajām valstīm. Vēl viena finansējuma avots ir pārtikas uh, instruments un 2010. gadā šāds uh, finansējums ir atrasts, un komisija ierosina pusi no šās uh, programmas, kas paredzēta četriem gadiem finansēt no uh, tā, ka 76 miljoni tiek paredzēti no rezerves 2010-13 gadam un izmantot elastības instrumentu 19,3 uh, miljonu apmērā. Tāda ir tā pieeja un komisijas uh, priekšlikuma priekšvēsture. Es arī gribu norādīt, ka Um, laiks, uh, kad tiek pieņems lēmums, arī ir svarīgs, jo 2010. gadā šis nolīgums stājas spēkā un uh, sāk ietekmēt AKK valstis, un es gribētu arī informēt šās komitejas locekļus, ka arī AKK valstīm ir nepieciešams risinājums, kas būtu pieņemams visām pusēm. Paldies! Liels paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs ļoti skaidri mums izstāstījāt, kāda ir situācija. Šie, eh, šīs summas ir lielas, un kā norādīja mūsu referents, šobrīd mums ir ļoti uh, ierobežots budžets un uh, diezgan mažas manevrēšanas iespējas, un pat ja pieprasījums ir labi motivēts, tas mums rada tomēr diezgan nopietnas politiskas problēmas, un mums ir jāizvērtē šī situācija arī kopā ar uh, citām atbildīgām uh, parlamenta komitejām, kas ir atbildīgas arī par attiecībām ar AKK valstīm, proti attīstības komiteju. Un es gribētu atkārtot man komentāru, ko jau es teicu koordinatoriem, proti mums labāk jāorganizē mūsu parlamenta darbs, it īpaši arī um, budžeta komitejā, tā, lai mēs varētu uzmanīgi sekot visam tam, kas uh, Francijā tiek saukts uh, par draudiem budžetam, izdevumu draudiem. Es domāju, ka tas ir līdzīgi arī citās valstīs, ka budžeta ministrija uzmanīgi seko visiem potenciāliem riskiem, kas varētu rasties, kad tiek izdara, izdarīti kādi paziņojumi, kad citas ministrijas kaut ko apsā, apsola un, un ka tam visam varētu būt kaut kāda ietekmas budžetu potenciāli. Tātad tas ir tas risks vai draudi. Un tagad varētu teikt, ka mēs ar to arī saskaramies. Katru reizi, kad notiek Eiropadomes sanāksme, ir, var nākt uh, Eiropadoma klajā ar dažādiem paziņojumiem. Un, protams, mēs nevaram nekādi ietekmēt ne Eiropadomes darbu, ne tā sag to, šo sanākšanu sagatavošanu. Un Es domāju, ka šo problēmu vajadzētu arī risināt parlamentu atbildīgajām atbildīgiem dienestiem, ņemot vērā Lisabonas līguma spēkā stāšanos. Līdz šim mūsu sarunu partners bija ministru padome, bet tagad E, Eiropadoma kļūst par institūciju, kas pieņem arvien vairāk lēmumus, ne tikai tādas politiskas uh, norādes un uh, vadlīnijas, bet arī lēmumus. Eiropadome sanāk arvien biežāk un pieņem arvien vairāk lēmumu un nāk klajā ar paziņojumiem arī tādās jomās, kas patiesībā iek tilpst parlamenta kompetencē vismaz koplēmuma procedūras ietvaros. Un līdz ar to mums vajadzētu informēt Eiropā domi par to, kāds ir mūsu viedoklis, ko mēs uzskatām par šiem lēmumiem, eh, par šo lēmumu pieņemšanas procedūru un jānorāda arī uz to, eh, kādu kuram ir atbildība. Šobrīd tāda situācija vēl nav un mums vajadzētu arī spēt dot savu ieguldījumu un pievienoto vērtību. Neatkarīgi no Eiropadomes, arī katru nedēļu mini, e, komisāri nāk klajā ar paziņojumiem, viņi ved sarunas arī starptautiskos fórumos, piemēram, prezidents Van Rompējs e, e, piedalījās Vašingtonā konferencē, ko bija sasaucis uh, prezidents Obama par kodola atbruņošanos un cīņu pret kodola terorismu, un viņš uh, teica ļoti uh, labu runu un norādīja, ka Eiropas Savienībā arī vajadzētu dot savu finansiālo ieguldījumu šajā cīņā pret kodolieroču izplatību. Protams, šie paziņojumi ir ļoti interesanti un arī pārsteidzoši. Tā tad uh, šeit mēs saskaramies ar sarunām, kuras veda Eiropas komisija, un uh, pareiz mums arī norādīja komisijas pārstāvs, ka mūs informē jau pagājušajā rudenī par šo situāciju. Mēs zinām, kādas šeit ir likmes un uh, šo sarunu rezultātu ietekme ir jāizvērtē, un, protams, uh, Mēs par to esam informēti, bet tam visam tomēr ir arī finanšu ietekme un, un ietekme uz budžetu. Un, kā jau es norādīju koordinatoriem, mums ir labāk jāorganizē savs darbs, mums jāspēj efektīvāk sekot tam, kā sarunas norit katru dienu, kādi paziņojumi un lēmumi tiek pieņemti, ko mēs varētu uzskatīt par draudiem budžetam. Un tas viss mums jāņem vērā arī mūsu darbā un mūsu ziņojumos, grozījumos, priekšlikumos. Tā. Paldies. Surjan kungs tagad. Paldies. Jā, es savā iepriekšējā izteikumā nevarēju atrast pareizo vārdu. Tas bija bumerangs. Bet tagad bez kādām aizķerēm var izteikties un gribu izteikt. Gribu uzsvērt to, ko jūs nu pat teicāt. Es domāju, ka tas tik tiešām ir tāds pilots projekts, ko es ierosinu, un tas ir. Tātad projekts pateikt nē. Neiedziļinoties detaļās, bet, ja šīs augstāvošās personas un institūcijas, ko jūs uh, minējāt, ja tās tērēs Eiropas Savienības līdzekļus bez apstiprinājuma un ja viņi pieņem, ka vēlāk mēs atradīsim risinājumu, tad uh, situācija nekad nemainīsies. Un tā tad, ja skatāmies uz visu kopumā, salīdzinoši tas ir mazs jautājums, un ir žēl, ka ja mēs esam tik stingri nos, noskaņoti kā es šobrīd, tad mēs it kā esam pret dažām nabadzīgām valstīm. Tas ir žēl, jo Eiropā ir daudz saistību. Man, protams, nekas nav personīgi pret šīm valstīm, bet es domāju, ka, es domāju, ka ideja arī ir pareiza dot kaut kādu veidu kompensāciju, bet tas, kādā veidā šis jautājums tiek pārvaldīts, tas gan nav pareizi un nepareizi tāpēc, tieši tāpēc jūs sniedzāt jau šo skaidrojumu. Bez pilnvarojuma, bez apstiprinājuma daži cilvēki domā, ka viņi var sniegt dažādus solījumus un pēc tam uh, padarīt mūs par tādiem pakalpīgiem uh, kalpiņiem. Uh, valstī, kur premjeru atbalsta lielais vairākums, arī tādos apstākļos premjeras nevar mētāties ar solījumiem bez reāla budžeta seguma. Un es domāju, ka Francija ir labs piemērs. Un uh, procedūrās nav paredzēts šobrīd skaidrs mehānisms. Tā tad es neparedzu, ka no komisijas mēs saņemsim vienkārši jaunu priekšlikumu, bet uh, es ceru, ka tiks uzsāktas sarunas par to, kā novērst uh, šādus Eh, dīvainās runas par to, ka mēs tērēsim nākošā un aiznākošā un N plus 3 eh, gada līdzekļus. Un tāpat laikā tās pašas iestādes pilnībā bloķē uh, budžeta samazināšanu. Tas, manuprāt, ir pilnīgi nepieņemami. Tāpēc es domāju, ka jautājums ir ļoti būtisks, pat vēl būtiskāks nekā banāni un starptautiskā solidaritāte. Es gribētu rast risinājumu, un šis risinājums ir atkarīgs ne tikai no budžeta. Ar grūtībām mēs varētu atrast kaut kādus līdzekļus, varbūt uh, līdzīgi kā iepriekšējā priekšlikuma sakarībā. Bet tikai tad, ja sāksies uh, atbilstošas diskusijas uh, starp iestādēm, lai novērstu turpmāk šādu darbību. Un te ir svarīga ne tikai informācija, bet uh, tik tiešām saulēcīgs uh, kopīgs lēmums ir vajadzīgs, lai mēs varētu lemt par šo jautājumu. Es ceru, ka budžeta komiteja atbalstīs šo pieeju, un uh, es domāju, ka mums vajadzētu būt stingriem. Par to mēs saņēmtu noteikti ļoti spēcīgu kritiku. Un droši vien, ka apelētu pie nepieciešamās solidaritātes, kas, protams, jā, ir nepieciešama, bet ne par vienalga kādu cenu. Paldies! Paldies referentkungam! Tādā veidā mēs tagad nonākam pie 23. darba kārtības jautājuma, kas ir uh, mūsu budžeta grozījums numur 4 un kurš, manuprāt, arī rada tādu principu problēmu. Komisija mums ierosina atbilstoši uh, parastajai praksei konstatēt, ka 2010. gada uh, uh, budžetā ir pārpalikums un tātad atgriezt šo pārpalikumu atpakaļ dalību valstīm. Man šķiet, ka mēs uh, pagājušā gada beigās sārunu pakotnes ietveros uh, par 2010. gada budžetu ar padomi. Tātad mēs jau pārgājām pie 3 eh, miljārdu eiro pārpalikumu atgriešanu dalību valstīm. Un domāju, ka pašreizējā situācijā, kad ir ārkārtīgi sarežģītas saspringta budžeta situācija un absolūti trūkst budžetējā eh, manevrēšanas iespējas, tas tomēr būtu nedaudz pārsteidzoši ja šie pārskaitījumi atpakaļ atgriešana notiktu tādā automātiskā veidā. Es to varētu saistīt ar mūsu dienas pirmās daļas diskusiju. Mēs uh, konstatējām, ka globalizācijas uh, funds, fonds uh, pēc tāda grūta sākuma ir uh, tomēr kļuvis par tādu būtisku instrumentu. Un mēs uh, konstatējam, tāpat laikā ar nožēlu arī, konstatējam, ka šis fin uh, globalizācijas fonds praktiski visu laiku ticis uh, finansēts no sociālā fonda līdzekļiem, bet tāpat laikā mēs arī atzīstam, ka uh, katru gadu ir vairāk miljārdi pārpalikumi, kas nāk gal galvenokārt no struktūra fondiem un tāpat arī no lauksaimniecības uh, budžeta, ko mēs atkal atgriežam atpakaļ dalību valstīm. Man, manuprāt, tur divas problēmas. Ir viena, ko mēs labi zinām, un daudzi budžeta komitejas uh, dalībnieki strādā, dažādi referenti, godmeņkungs to starp, lai panāktu, ka tie līdzekļi, kas ir paredzēti budžetā, lai tie tiktu labāk iztērēti. Tātad, lai tie apstiprinājumi, kāda ir budžetā mm, iestrādāti, lai attiecīgi līdzekļi tiktu attiecīgiem projektiem arī paredzēti. Un otrā lieta. Vai mēs varētu turpināt uh, automātiski pārskaitīt gada beigās konstatēto budžeta pārpalikumu dalību valstīm? Uh, šis, uh, jāsaka, Eiropas Savienības budžets ir tāds kā virtuālais budžets un lielā mērā ir uh, ļoti attālināts no tā, kas reāli notiek. Tad, kad nacionālajos parlamentos notiek debats par Eiropas Savienības politikas, tās bieži vien tādas sāpīgas ir, un uh, visi vienmēr saka, ka mēs pamaz saņemam no Eiropas Savienības budžeta, budžeta realitāte tomēr ir eh, ļoti atšķirīga vismaz eh, vairākām eh, neto maksātāju valstīm. Referents mums noteikti pastāstīs, ko viņš par to domā, bet ja mums būs juridiski iespēja nākt klajā ar pret priekšlikumu šī pārpalikuma izmantošanai, tad es būtu gatavs uh, atvērt politiskās debats budžeta komitejas ietvaros, lai mums būtu skaidra doktrīna, skaidra nostāja šajā jautājumā, kas ir ļoti būtisks pašreizējā finanšu situācijā. Vārds referentam. Köszönöm, elnök úr, a válaszom két. Paldies, priekšsēdētāji. Es atbildēšu divās daļās. Gribētu atgādināt, ka jau vairākus gadus uh, ir tā, un tā ir kļuvusi par prasi, ka šie te uh, pārplikuma pārvietojumi, parasti mēs to varam noslēgt ar mazu tādu nelielu diskusiju, un dažkārt ir daži, dažkārt ir vairāk miljārdi, un tos mēs atdodam atpakaļ dalībvalstīm. Tātad uh, izskatās, ka mums nav citas iespējas, mums nav iespējas veidot rezerves, bet kā priekšsādātāja kungs sagatavoja šīs diskusijas, tad tiešām ir tā, ka tagad ir jauna situācija, un tā izriet no globalizācijas fonda. Šodien priekšpusdienā diskusija arī to parādīja, ka situācija ir īpaša, un ja jau mēs esam šo Pandoras lādu atvēruši, proti uh, šī fonda ietvaros mēs taču uh, palīdzam cilvēkiem un reģioniem, kas ir sarežģītā situācijā, uh, kas ir cietuši tie mm, ekonomikas krīzes rezultātā. Un šeit ir runa tiešām par uh, to, ka mums ir jārēķinās, ka vajadzības būs aizvien vairāk, un šīs rezerves taču priekš tam tieši ir domātas. Uh, Un šis virtuālais globalizācijas fonds tika veidots eh, tā, lai mēs varētu no šiem pārpalikumiem šos 500 miljonus eh, nolikt malā, izveidot rezervi un tad izmantot šiem mērķiem. Un es domāju, ka mums ir jāpaplašina šis fonds ar uh, pienācīgu juridisko pamatu. Uz šo juridisko pamatu mēs nevaram tagad vienkārši izgudrot. Mēs varam šeit labi diskutēt vai uh, Um, pār, um, skaitīt atpakaļ šo, šos uh, miljardus vai nē dalību valstīm, bet mums nevajadzētu to darīt, mums vajadzētu izmantot šo iespēju, lai ieviestu zinām kārtību šeit. Loģika ir tā pati, kāda runājot par iepriekšējo darbkārtības punktu. Mums vajadzētu visu šo procedūru uzlabot un šos pārpalikumus uh, daudzos gadījumos uh, diemžēl, mēs redzam, ka tie nāk no struktūra fondiem. Kāpēc es saku, tas ir nepieņemam? Tāpēc, ka komisija budžetu izveido tā, ka dalībvalstu vajadzības ieplūst struktūra fondos, un tās pašas dalībvalstis pēc tam, kad tās ir uh, prasījušos līdzekļus, tos nemaz neizmanto. Un es domāju, ka šeit ir kļūda plānošanā un šajā procedūrā. Otra problēma, protams, ir tirgus jautājums, jo īpaši lauksaimniecības jomā, es domāju, ka te mēs visi esam vienisprātis, ka zināmas manevrēšanas iespējas ir jānodrošina lauksaimniecības jomā. Lauksaimniecības tirgos ir svārstības, bet ja neīstenotos sliktākais scenārijs, tad mums būtu vēl pieejami līdzekļi. Varbūt jūs atcerēsieties, ka no šiem pārplikumiem mēs finansējām Galileo un visi deva savu godu vārdu, ka nē, tas tā nekad vairs nenotiks, tā ir vienīgā reize. Un katru gadu atkal rodas jaunas idejas un jaunas solījumi, un uh, galu galā tas izvēršas par tādu, uh, tādu praksi, ko mēs regulāri izmantojam, runājot par pārpalikumu izmantošanu. Mums vajadzētu aicināt, lai nebūtu pārpalikumi, labāk ir jāsaplāno un labāk jāīsteno, jāievieš fondi, un ja ir pārpalikumi, piemēram, lauksainiecības jomā, tad uh, būtu jāizveido sistēma, kas to pārvaldītu. Tātad šie te līdzekļu uh, eh, atpakaļ atgriešana dalībvalstīm nav attaisnojumu šajā kontekstā. Es piekrītu, ka mums ir jādomā par to, eh, kā šeit rīkoties, vajadzētu par to diskutēt un paust idejas, bet es negribētu iesaistīties eh, šajā te procesā, uh, Un es nedomāju, ka mums vajadzētu iesaldēt šo priekšlikumu. Šī nauda mums kaut kad ir jānodod atpakaļ dalību valstīm. Paldies! Es domāju, ka šādas debates mums būtu jārīko par juridiskiem aspektiem un par mūsu iespēju uh, Uh, grozīt šādus budžeta grozījumus un arī par mūsu iespējām izvēlēties, kurā brīdī mēs šādus grozījumus pieņemam, lai mums nebūtu tāds jau iepriekš noteikts termiņš. Par, uh, tas ir par maksājuma apropriācijām. Uh, nu, pieņemsim, ka mēs varam uh, noraidīt šo budžeta, uh, šos budžeta grozījumus, jo tad iznāk, ka šo naudu nekā citādi nevar izmantot, jo tos nevar pārnest šo summu uz nākošo gadu. Jautājums tagad tāds, vai mēs varam šos budžeta grozījumus Uh, kā piemēru, ne jau nu gluži kā ķīlnieku sagrābt, bet uh, izmantot kā piemēru politiskai pedagoģijai. Uh, Padomē sakot, mums tiek teikts, ka it kā trūkst finansējumu budžet, Eiropas Sanības budžetam, un te šie līdzekļi ir. Un ja šos līdzekļus pārdala, tie nepalielina dalību valstu izdevumus. Protams, uh, tādējādi samazinātos neparedzētie ieņēmumi dalību valstīm, bet, nu, uh, es pateicos referentam par šo darbu, un tagad es gribu norādīt, ka mēs esam nedaudz pārlekuši pār 20. darba kārtības punktam, bet tas ir tikai informācijai. Gribu teikt, ka esmu saņēm, esam saņēmuši papildus dokumentus budžeta grozījumiem numur 2 par par Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas un reģionu komitejas budžetu. Tas ir pielikums budžeta grozījumiem un papildu informācija, ko ir prasījusi reģionu komiteja. Jums uh, šie dokumenti ir uh, pieejami rakstveidā jūsu dokumentu mapēs. Un pēdējais punkts, jā, es atvainojos. Jā, es atvainojos. Mēs neesam varējuši vakar, nevarējām izskatīt Silvestra kunga punktu, un tagad mums ir vēl viens brīdis, lūdzu, godātais draugs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs, tikai Gribētu at atsaukties uz Strasbūras uh, sanāksmē runāto. Toreiz mēs runājam par 2010. gadu budžetu un komunikāciju politiku. Eh, protams, iepriekšējā Strasbūras sēdē eh, darbs eh, nebija, tā teikt, pilnvērtīgs šī vulkāna izvirduma dēļ, bet Viviana Redinga bija parlamentā un padomu pārstāvēja Spānijas valsts sekretārs Diego Lopez Garīgas kungs un Olivie Kastens no Beļģijas. Eh, šajā sanāksmēs nenotika iedziļināšanās eh, budžeta jautājumos eh, šajā paziņojumā, bet tika izskatītas četras galvenās prioritātes, kuru ietvaros parlaments un padome vērst uzmanību uz konkrētiem izdevumiem. 31. martā tika runāts ar, par daudzgadīgo pieeju lai atbalstītu krīzes eh, gadījumos cietušos, eh, sagatavotu ārējas darbības programmas un visādu efektivitātes mehānismu uzlabošanu. Tātad šīs prioritātes 2010. gadam jāsaka tādas īstermiņa eh, prioritātes. Pirmkārt, ir, protams, nepieciešams vadīt ekonomisko atvesļošanos un jānodrošina, eh, lai tiktu risināts bezdarba jautājums. 47% cilvēku ir satraukti par to, 50% cilvēku ir satraukti par bezdarbu. Un uh, vienotā tirgus ieguvums, uh, eiro konkurētspēja un stabilitāte, finanšu uzraudzība, Eiropa 2020. Uh, viedai izaugsmai. Tātad tās ir uh, prioritātes. Otrais ir finansēt uh, Lisabonas līguma uh, izmaiņas un nepieciešams tāpat arī skaidrot pilsoņiem vienkāršos un praktiskos vārdos jaunā līguma ietekmu uz viņu ikdienas dzīvi. Un uh, jāskaidro arī tie ieguvumi, ko pilsoņi saņems no uh, šī jaunā līguma. Jādod praktiski piemēri par to, kā Lisabonas līgums uh, padarīs Eiropas Savienību par demokrātiskāku, efektīvāku un spējīgāku, labāk pārstāvēt uh, cilvēkus. Un jāskaidro, ka Eiropas Savienības uh, mehānismi ir baini, mainījušies, uh, sākot ar Lisabonas līgumu, ir uh, jāstāsta viss, sākot ar vietējām, mēroga ļoti svarīgiem jautājumiem. Es zinu, ka es pārsniedzu vienu minūtu, ko jūs priekšstādātāja kungs man tik uh, laipni piešķīrāt. Man uh, vajadzēja būt šeit klāt vakar, un es nebiju, tā kā es uh, esmu vainīgs, kā jau tas tiek norādīts, un uh, tomēr iepriekšējiem sodāmības man nav. Tātad par enerģijas fondu vairāki ir prasījuši iekļaut uh, emisijas jautājumu, norādot, ka nozara nedara pietiekami daudz, lai risinātu klimatisko izmaiņu uh, radītās sekas un ka tas viss var negatīvi ietekmēt ekonomisko situāciju, un tāpēc ir svarīgi uh, informēt, sniegt informāciju Kopenhāgenes konferences uh, rezultāts ņemot vērā. Uh, un ir jāpanāk vispārēja vienošanās iesaistot attīstības valsts un uh, uh, pārēj uz uh, zem līmeņa CO2 ekonomiku un jāveido vidēji draudzīga ekonomika un rūpniecība, tātad ar maziem CO2 izmešiem, un es uh, uzskatu, ka, ka padomu varētu burtiski dubultot tam paredzēto budžetu, un mums ir nepieciešams paziņojums, kurā jāskaidro, eh, kā būtu jāsamazina šīs CO2 emisijas. Jo, jā, protams, eh, padomē ir visas šīs vietas un jautājumi, šis eh, ceļojošais cirks notiek katru mēnesi. Man ir ļoti grūti pamatot savu nostāju Man jāsaka, ir ļoti grūti padomēji sniegt tādu saprātīgu atbildi, ja viņi grib ceļot un tāpat laikā grib ietaupīt līdzekļus. Tālāk runājot par šo paziņojumu. Dažādas sociālās grupas eh, sabiedrībā pauž savas bāžas par Eiropas Savienību. īpaši jārūpējas par sievietēm un eh, jauniešiem un bērniem. Iniciatīva ir jā